Liebe Kolleginnen un Kollegen! Godāmie kolēģi, dāmas un kungi! Es gribētu atklāt eh, mūsu šīs dienas sanāksmi. Darba kārtība visiem ir pieejama. Mēs varētu to pieņemt, ja nevienam nav iebildumu. Neredzu, ka kādam būtu iebildumi. Tad uh, Eh, priekšsēdētāja paziņām arī nav. Tas nozīmē, ka mēs varam pievērsties trešajam darbu kārtības punktam eh, - sagatavošanās eh, daudzgadu finanšu plānam 2014-2020 gads pēc Eiropas vēlēšanām. Un te ir runa par parlamenta ieguldījumu par komisijas izniegto priekšlikumu. Uh, referents par šo jautājumu ir Marijans Marinesku, un viņam arī tūlīt došu vārdu. Paldies, priekšsādātāji! a fost un număr, uh, uh say, uh, să spunem, suficient de, de amendamente. Uh, am, uh... Ir um, iesniegta virkne ar grozījumiem, lai uzlabotu šo tekstu. Esam uh, panākuši arī vairākus kompromisus, esam veiduši sarunas ar citu politisko grupu pārstāvjiem, un es domāju, ka pašlaik nav nekādu ļoti būtisku problēmu. Tātad te ir runa par uh, to, ka vajadzētu um, uz EFSI uh, nosūtīt tos finanšu līdzekļus, kas līdz šim nav tikuši izmantoti. Tāpat uh, ir jādomā arī par papildu finansējumu atrašanu, lai varētu uzlabot budžeta stāvokli ir runa par vairākiem projektiem, kas jau ir mm, iesniegti. Pašlaik jau tiek organizēti konkursi, un tieši tāpēc būtu svarīgi nodrošināt uh, līdzekļus uh, Galileo programmai, kas ir ļoti būtiski transporta jomā. Uh, Mums ir vajadzīga arī labāka uh, koordinācija Donavas reģionā, tāpat arī Baltijas, uh, Melnās jūras reģionos. Ir jānodrošina sinerģija. Tas pats attiecas arī uz budžeta uzlabošanu. Šeit vajadzētu nodrošināt līdzekļus kas uh, nav izmantoti viena gada ietvaros un kurus uh, vajag uh, pārnest uz citām jomām, ņemot vērā 2013. gada situāciju, tā lai varētu simtprocentīgi sekt visus maksājumus. Tātad tie būtu svarīgākie punkti. Mēs šeit atsaucamies uz turismu, un šeit Es uh, gribētu paust savu pateicību ēnu referentiem, kas uh, man ir snieguši atbalstu. Paldies! Paldies! Tad uh, tagad došu vārdu ēnu referentiem. Pirmais būtu Pirīnska kungs, bet viņa nav klāt. Tomašika kungs. Arī viņš nav klāt. Dominiks Rikei. Merci, monsieur le président. Bah, si personne... Paldies, priekšētāji. Ja neviens nav klāt, man būs vairāk laika. Vispirms es vēlētos pateikties Marijanam par to, cik kvalitatīvi sagatavots viņa priekšlikums, un jo īpaši jā, liels paldies par labo sadarbību, kāda mums bija ar visiem ēnu referentiem. Var teikt, ka mums ir izdevies panākt 13 kompromisus, ja es pareizi atceros, un mēs noteikti tos atbalstīsim. Es domāju, ka ziņojums gūs masveidu atbalstu. Dažas pārdomas par grūtībām īstenot septiņu gadu daudzgadu finanšu schēmu, eh, jo mums ir grūti jau tikt galā ar eh, notikumiem viena mēneša ietveros, situācija mainās tik strauji, Tāpēc mēs saprotam, cik ārkārtīgi grūti un cik ļoti eh, saistošs eh, ir šīs eh, daudzgad finanšu plāns, jo īpaši tāpēc, ka budžeta līdzekļi tiek samazināti. Un mēs redzam arī, ka pašreizējās grūz, krīzes apstākļos mums ir milzīgas grūtības. Es domāju, ka mēs varbūt varam cerēt panākt vienošanos ar padomu par operacionālākiem pasākumiem, kā tikai pārskatīšana. Jāsaka, ka mums ir jādomā par izaugsmu Eiropā, bet izaugsme nav pietiekama, tāpēc ir svarīgi sniegt atbalstu. Un tas ietekmē ekonomiskās aktivitātes kopumā. Uh, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi īstenot investīcijas uh, lielos infrastruktūras projektos. Es domāju, ka Marianam ir izdevies uzsvērt to, eh, cik uh, grūti mums ir redzēt to, ka uh, tagad uh, Connecting Europe Facility līdzekļi tiek novirzīti Junker plānam. Un Jāsaka, sākotnējiem projektiem tika izsmelti līdzekļi, bet šis mehānisms tomēr ir diezgan veiksmīgi darbojies. Nu, būs interesanti pavērot, kas notiks tālāk, jo šodien arī ieradīsies komisāri, lai paskaidrotu, kādi projekti FC ietvaros ir paredzēti transporta jomā. Uh, Ļoti interesanti uzzināt, kurš projekts atbalstīs arī investīcija, Eiropas investīcija banka un struktūra, kas pārvalda EFSI, eh, vai tie ir projekti, kuriem ir tik tiešām Eiropas līmeņa pievienotā vērtība, un vai tie atbilst transporta komitejas eh, vēlmēm un vīzijām. Tātad, kāda ir pievienotā vērtība, jo mēs nevaram eh, gluži vienkārši apmienāties ar šādu te finanšu instrumentu, uh, Un šāda sistēma, uh, kas paredz atņemt līdzekļus uh, Connecting Europe Facility, jo tas ietekmēs Eiropas līmeņa projektu īstenošanu. Tāpēc grūti iedomāties, kā mums izdosies īstenot darbu turpmāko triju mēnešu laikā, ja kas ir pilnīgi tukša, jo Mums ir jāsaprot arī, ka būs milzīgas grūtības ar dažiem liela mēroga transporta infrastruktūras projektiem, ja mums nebūs pienācīgas eh, investīcijas svīras. Tāpēc es domāju, ka komisārs teiktais noteikti sasaucas ar uh, eh, Marijanu darbu pie daudzgadu finanšu schēmas. Un arī tas, ka Eiropas Savienībai tagad ir kompetences arī transporta jomā, bet tas netiek papildināts ar finanšu līdzekļiem, noteikti rada arī grūtības. Bet noslēgumā es vēlos teikt, ka daudzgads finanšu schēma nav vairs atbilstoša Eiropas Savienības mērķiem un vīzijām. Un finanšu noregulējums nav piemērots, un gal galā mēs esam kā ķīlnieki plānošanas sistēmai, kas eh, līdzinās padomju uh, Um, piecgadu um, plānam, jo mēs zinām, ka bija pilnīgi neiespējami to īstenot savu laiku. Tātad es ceru, ka mēs tik tiešām pārskatīsim, nopietni pārskatīsim daudzgadu finanšu schēmu, un šīs pārskatīšanas ietvaros mums ir jādomā gan par apjomiem, gan par pašu resursiem, un par to, uh, kā tiek sadalīt līdzekļi uh, pa galvenajām sadaļām, jo pagaidām um, piedāvātais nav pieņemams ne Eiropas parlamentam, eh, ne Eiropas Savienībai kopumā un nekādā gadījumā ne transporta komitejai. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu visiem kopīgi vienoties par labāku vīziju. Paldies! Paldies! Eh, nākamā Marija Kilenena. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää raportööri Marineskoa eri... Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos eh, pateikties Marinesko kungam par ļoti labo darbu dokumentu. Huomattavan yksimielisiä. Anu referenti bija diezgan viensprātis par šo dokumentu, tātad darbs ir paveikts labi. Es gribētu norādīt uz trīs punktiem šajā ziņā. Uh, Katru minūti šajā pasaulē tiek tērēti miljardiem eiro, lai subsidētu fosīlo enerģiju. Un Eiropas Savienībai vajadzētu nodrošināt, lai mūsu kopējais finansējums eh, tiktu veltīts ilgspējīgas attīstības atbalstam. Vīdes kritērijiem eh, ir jātiek izpildītiem jebkurā brīdī un jebkurā vietā un finansējums ir jāvēlta tam, lai mēs eh, samazinātu oglekļa dioksīdu izmešus, kā arī um, citu kaitējumu vidē. Es gribētu arī norādīt uz caurdzamības eh, nozīmi finansēšanas mērķos. Tāpat arī es vēlētos, lai tiktu uzklausītas visas iesaistītās puses. Transportā nozare līdz šim nav bijusi pirmajās rindā šajā saistībā. Ja runa par finansējumu, tad mums ir jāatcerās, ka finansējums ir. Finansējumu nevajadzētu virzīt uz ostām, kur nekad netiks pietāvots neviens kuģis, vai arī uz lidostām, kur nekad nenosēdīsies neviena lidmašīna. Gribētu norādīt, ka mums vajadzētu rēģēt uz eh, šīm izdevībām. Mums eh, vajadzētu nodrošināt, lai transporta nozares politika centrētos uz infrastruktūru, taču ar infrastruktūru arī tikai nepietiek. Dzelzceļš kā tāds noteikti neko daudz nedos. Un, ja runa par efektīvāku kapacitātes izmantošanu un viedajām transporta sistēmām, tad eh, tieši šeit mēs varētu mērķiecīgāk eh, atbalstīt tos eh, transporta pakalpojumus, kas ļauj efektīvāk izmantot mūsu infrastruktūru un transporta līdzekļus. Šeit ir runa par ļoti milzīgām izmaiņām, un tieši tāpēc es gribētu jūs aicināt atbalstīt manis iesniegto 62. grozījumu. Paldies! Danke sehr. Paldies! Tagad Karima Delī. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī referentām par ieguldīto darbu. Zaļo grupa iesniegs vairākus grozījumus. Mēs esam apmierināti, ka daži no mūsu grozījumiem ir um, tikuši iekļauti, jo īpaši, ja runa par uzlabojumiem, um, mūsu grozījums par uzlabojumiem, kas uh, tika iekļauts kompromisā. Tāpat mēs uh, vēlamies iesniegt grozījumu par pārobežu projektu koordinēšanu. Bet ir vairākas lietas, pie kurām tomēr es vēlētos atgriezties. Man šķiet, ka ļoti uh, acīs krīt tas, ka mums nav uh, pietiekami daudz uh, uh domāts par COP21. Un mēs uh, neesam to iekļāvuši mūsu apsvērumos par daudzgadu finanšu plānu. Protams, ka Junker plāns radīja uh, ļoti liels pārmaiņas politikā, kas uh, tika vēsta pēdējos mm, desmit gados. Un, protams, ka Parīzes vienā, vienošanās arī šeit ir ļoti nozīmīga. Mūsu komitejai vajadzētu vienmēr to ņemt vērā, skatot budžeta ziņojumus. Uh, 2016. un 2020. gads eh, nāk pēc eh, šīs eh, Parīzes vienošanās, un tieši tāpēc dalību valstīm vajadzēs darīt visu, lai īstenotu to, kas tika pieņemts Parīzē. Tieši tāpēc es vēlētos, lai budžeta plānā tam tiktu pievērsta nozīme. Galu galā mums vajadzētu visu saskaņot ar COP21 vienošanām. Uh, Galu galā mums ir jāsasniedz mērķi attiecībā uz siltumnīca efektu gāzēm. Tieši tāpēc esmu iesniegusi savu grozījumu ar ceturto kārtas numuru, un es ceru, ka mani kolēģi mani atbalstīs. Tas būtu mm, pirmais. Nākamais ir tas, ka e, referenta kungs ir e, noņēmis vērā mūsu grozījumu par Euh, euh, e par euh, Lions Turīns posmu. Un es neredzu, kuru šādus projektus mēs varētu uh, ielikt citur. Ja mēs runājam par šādiem lieliem projektiem, tad, manuprāt, pastāv tādas vispārīgas problēmas. Šie projekti nav uh, saplānoti pietiekami labi, un uh, finanšu izlietojums arī nav optimāls. Tieši tāpēc uh, mēs uh, samierināmies ar daudz pieticīgākiem projektiem. Tātad tā, tādi, kas ir paredzēti uh, urbānajai mobilitātei un tā tālāk. Uzskatu, ka mēs uh, līdz ar to nedodam pareizo signālu komisijai. Mums vajadzētu uzlabot esošo infrastruktūru. Uh, Nākamais, par ko es vēlētos runāt, ir caurdzamība. Ir nepieņemami un arī pretproduktīvi nebūt eh, caurdzamiem attiecībā uz tādiem projektiem kā Liona Turīna. Mēs eh, līdz ar to nevaram mierīgi skatīties acīs iedzīvotājiem. Mēs redzam, ka mm, sekas vidē arī būs eh, ļoti sliktas, un vēl ir tas, ka mums vienkārši nav naudas. Mēs redzam, ka uh, Vairākas politiskās grupas jau ir viens prātis un cerams arī, ka komisija dos zaļo gaismu. Attiecībās pārējo es varu tikai apsveikt eh, Marinesku kungu paveikto. Paldies! Paldies! Tagad uh, Georgijs Pirīnskis. Thank you, Chairman. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu atvainoties par to, ka nevarēju ierasties eh, uz sanāksmu laicīgi. Es vēlētos paust pateicību par Marinesko kunga paveikto darbu. Tas attiecas gan uz viņa sākotnējiem ierosinājumiem, kas bija ļoti labs pamats tālāko prioritāšu izstrādē. Uzskatu, ka mūsu komitejai vajadzētu uh, atbalstīt šīs prioritātes um, tālākajā daudzgada finanšu schēmas pārskatīšanā. Tas vēlreiz parādās arī um, kompromisos, par kuriem ir panākta vienošanās. Kā mēs redzam, ir 11 vai pat 12 kompromisi, 11 kompromisi, kurus um, atbalsta ļoti plašs politisko grupu diapazons. Tieši tāpēc arī būtu svarīgi norādīt, ka šie kompros, kompromisi uh, attīsta tālāk uh, ierosinājumos uh, iekļautos pirmos punktus. Es gribētu tuvāk parunāt par uh, diviem jautājumiem. Cik tās saprotu, Marinskos kungs savā ievadā teica, ka mums, protams, vajadzētu argumentēt par to, ka ir uh, vajadzīgs lielāks finansējums. Ir jāizmanto arī tas finansējums, kas ir pats neizmantots. Un tāpat arī vajadzētu pārskatīt eh, projektus, kuros tiek ieguldīti līdzekļi. Budžetu vajadzētu arī liederīgāk izmantot, vajadzētu nodrošināt labāku koordināciju un veicināt vispārīgās politikas uzlabošanu. Uh, Tāpat, ja runa par makroreģioniem un makroreģionālajām stratēģijām, tad šis jautājums noteikti ir jāprioritizē. Pie tā vajadzētu strādāt vairāk. Uzskatu, ka šis jautājums ir tikpat svarīgs kā vairākos kompromisos uzsvērtā kohēzija, gan ekonomiskā, gan sociālā kohēzija, kur uh, gan transportam, gan turismam ir eh, spēlējama ļoti nozīmīga loma. Uzskatu, ka tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem pašlaik saskars Eiropas Savienība. Tas eh, ir ļoti cieši saistīts ar Eiropas projektu stiprināšanu. Nevēlos eh, tērēt komitejas laiku. Uzskatu, ka mūsu pozīcija ir pietiekami spēcīga, tāpēc tai nav vajadzīga vēl lielāka aizstāvība komisijas priekšā. Paldies! Tagad uh, izteiksies komisijas pārstāvis Stefāns Gvaki. Thank you, Chairman, for giving. Paldies priekšādētāji, ka devāt man vārdu. Runājot par šiem grozījumiem, es eh, gribētu tikai mazliet paskaidrot šo juridisko tekstu attiecībā uz Connecting Europe Facility. Šeit ir iekļauti vairāk priekšlikumi, kas um, komisijai neļāva rīkoties. Tātad te ir par tā saucamo kohēzijas aploksni. Uh, pēc 2016. Eh, gada 31. decembra neizlietotie līdzekļi saskaņā ar Connecting Europe Facility regulu uh, varēs tikt izmantoti nerespektējot uh, nacionālos piešķīrumus, kas uh, bija jārespektē komisijai 14., 15. un 16. gadā. Vajadzētu to paskaidrot, jo Ja komisija sagatavos priekšlikumu un būs e, koplēmums, lai grozītu šos nosacījumus, tad komisija nevarēs izmantot šos līdzekļus ārpus kohēzijas dalību valstīm. Nekādā gadījumā tas nebūs iespējams, jo šie līdzekļi ir paredzēti kohēzijas dalību valstīm. Otrukārt, nebūs iespējams pagarināt nacionālo piešķīrumu periodu. Uh, uz nekādu laika periodu. Galu galā šis termiņš ir noteikts pašā regulā. Tāpat arī nebūs iespējams uzstādīt prioritātes, kas būtu atšķirīgas no Connecting Europe Facility prioritātēm, jo te ir norādīts, kādas prioritātes ir jāizpild ar šo kohēzijas aploksni. Es gribēju sniegt šos skaidrojumus, jo savādāk komisija nevarēs uh, strādāt tālāk. Vēl kāds punkts, kas, manuprāt, ir ļoti būtisks, ir šie vairākie grozījumi, kas atsaucas uz mūsu vadību, ko mēs nodrošinām projektiem pirmajā un otrajā uh, priekšlikuma un konkursu kārtā. Pavisam drīz šie projekti tiks izvērtēti, un mēs uh, jums ziņosim par šīs otrās kārtas rezultātiem. Tātad šeit nav runa par to, ka uh, uh, mēs uh, tik, tikai atlasītu šos projektus un citus vienkārši atmestu malā. Mēs uh, veicam ļoti detalizētu analīzi par šiem projektiem, un ja mēs atklājam, ka šie projekti ir ļoti iekavējušies vai arī tie tiek anulēti, tad mēs parasti samazinam finansējumu šiem projektiem, kas ir paredzēts šiem projektiem, vai šos projektus vispār likvidējam. Uh, un tad izmantojam šos līdzekļus uh, papildu konkursu kārtām. Es uh, līdz ar to varēšu informēt komisāru, lai tas savukārt sniegtu jums uh, konkursu uh, rezultātus. Gribētu norādīt, ka šis finansējums, kas ir paredzēts Connecting Europe Facility, pašlaik tiek uh, nodrošināts uh, projektiem, bet neskatoties uz to, pastāv arī elastīgums. Šeit nav runa tikai par to, ka mēs akceptējam kādu priekšlikumu un citu vispār noraidam. Paldies, tagad vēlreiz došu vārdu referentam Marinesku kungam. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos vēlreiz pateikties kolēģiem par uh, labajiem vārdiem Man ļoti žēl, ka eh, piedāvāju uh, mīnusiņu uh, balsojumam par kādu specifisku projektu. Es nezinu, vai mēs varam to darīt. Tālāk daudz kādu finanšu schēmas pārskatīšana, tā ir nepieciešama. Tas netiek īpaši darīts COP21. Bet es domāju, ka mēs pieminam arī šīs ļoti nozīmīgās konferences rezultātus savā dokumentā. Tālāk par komentāriem. Protams, ka mēs nevaram darīt to, kas nav paredzēts regulā. To mēs zinām, un mēs pieprasam izmaiņas, redzēsim, vai pārskatīšanā eh, tiks pārskatīt arī pamat regulu. Mēs pieprasam vairāk līdzekļu CEF. Mēs um, lūdzam arī pakar, pagarināt termiņu no 2016. uz 2017. gadu. Un mēs aicinām izmantot šos līdzekļus pārobežu projektiem, kas jau ir iekļauti uh, CEF pielikumā. Tā tad ir pilnīgi skaidrs, ka mēs zinām, par ko mēs runājam šajā dokumentā. Liels paldies visiem vēlreiz! Jā, liels paldies! Tad esam izskatījuši pirmo punktu darba kārtībā. Grozījums eh, izņēmuma kārtā var iesniegt līdz rītdienas pēcpusdienai, jo eh, balsošana ir 16.30. Un tā kā. Uh, komisāri var ierasties tikai 2016. un tas ir nākamais punkts darba kārtībā, tad tagad pārtrauksim eh, sēdi un atsāksim to 2016.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

So, nach unserer kurzen Unterbrechung können wir. Tad pēc īsā pārtraukuma mēs varam turpināt sanāksmi un tagad viedokļa apmaiņa ar komisāru Violetu Būcu par uh, komisijas darba programmu uh, dažādiem uh, transporta projektiem un EFSI. Sveicu šeit komisāri mūsu transporta komitejā. Šodienas viedokļu apmaiņa notiek struktūrētā dialoga ietvaros ar mērķi runāt par komisijas darba programmu 2016. gadam un runāt arī par gatavošanos 2017. gada programmai. Protams, paturot prātā arī pagājušā gada COP21 uh, lēmumu un atbalstīt FC un dažādus transporta projektus. Vileta Būtas, kundz, vārds jums! Thank you very much. Paldies. Paldies, dāmas un kungi. Es arī uh, pateicos uh, eirodeputātiem par to, ka dodat mums iespēju, man iespēju izteikties par ļoti svarīgo jautājumu. Šis jautājums ir arī ļoti svarīgs, jo īpaši tuvāko nedēļu laikā. Kā Maikls jau norādīja, esmu šeit, lai runātu par Connecting Europe Facilities, par uh, Junker investīcijas plānu, par FC, par to pīlāru, kas attiecas uz uh, EFSI, uz investīciju plānu, kā arī sniegt informāciju par apvērsni 2020 20 par transporta nozari. Vispirms es vēlos tik tiešām īsumā noteikt, kādā kontekstā tad mēs runāsim par uh, Eh, šo, šiem investīciju rīkiem. Tagad es tiešām eh, gribētu, lai mēs visi eh, ļoti skaidri saprotam, kāda ir mūsu vīzija un kā, uz ko koncentrējamies. Koncentrējamies mēs uz iekšējo tirgu Mēs vēlamies lielāku efektivitāti, mēs vēlamies atcelt šķēršļus, kas uh, traucē vienotai transporta jomai labi darboties, un globāli mēs runājām par šo savstarpējo savienojamību, lai mēs atvieglotu arī Eiropas Savienības globālo līderību, lai veicinātu to Eiropas komisija to ir noteikusi par vienu no savām prioritātēm mūsu desmit Eiropas Savienības mērķu sarakstām. Protams, kā mēs to varam arī panākt ar digitalizāciju, dekarbonizāciju, ar uh, risinājumiem, kas ir vērsti uz cilvēku vajadzībām, globalizāciju. Tas um, viss tiek atbalstīts tieši ar investīcijām un inovācijām. Lūk, uh, šis ir konteksts, uh, šāds ir satvars, lai ko mēs arī darītu, tad jautājums ir, uh, vai mēs mūsu rīcība atbilst šīm stratēģijām un prioritātēm, kādas vēlamies ievērot man mandātu laikā. Uh, Šodien galvenokārt es runāšu par investīcijām, jo tas ir viens no galvenajiem rīkiem un motoriem tuvāko mēnešu laikā. Noteikti mēs apspriedīsim arī vēl citus jautājumus, piemēram, digitalizāciju un citus. Kāda ir investēt, lai Eiropa varētu sasniegt mērķus, īstenot prioritātes? Investīcijas ir fundamentāli svarīgas. Bez investīcijām nav attīstības, ja nav attīstības, tad nevaram būt arī konkurētspējīgi. spējīgi nevaram ilgspējīgi darboties globālā līmenī. Tad arī šī savienojamība ar tīriem transporta tīkliem, no vienas puses patērētāji, no otras puses uzņēmē darbības vide. Tas viss arī palīdzēs Eiropai būt līderim. Uh, Un tad arī tas mani motivē visvairāk, lai mēs būtu konkurētspējīgi pasaules līmenī, lai tik tiešām mēs būtu flagmaņi ļoti daudzās transporta jomās. Lūk, lai to visu mēs varētu sasniegt, tad te ir uh, svarīgi divi uh, motori Pētniecība un inovācija no vienas puses, protams, ka konstanti um, tas mums sniedz jaunus rīkus, metodas, tehniskus risinājumus, arī pakalpojumu sociālā inovācija un, protams, arī pietiekams finansējums. Un šeit vēlos tiešām izcelt, specifiski izcelt jauno šo modeli, kur mēs apvienojam valstu un privāto finansējumu īpaši vēlos to izcelt, Uh, atspoguļošu arī nākamajos slaidos. Vispirms, ko esam tad izdarījuši līdz šim, lai uzlabotu investīcijas transporta jomā, kādi ir mehānismi mūsu rīcībā, ko varam izmantot. Vispirms uzskaitīšu šos mehānismus un tad koncentrēšos uz trim no tiem. SEF, tātad uh, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, tālāk struktūrālie fondi, galvenokārt koncentrējamies uz reģionālo attīstību un EFSI. Ļoti daudzsološs fonds arī norādīšu statistiku. Jūs redzēsiet, ka tas ir daudzsološs mehānisms, kas tik tiešām var eh, radīt papildus finansējuma avots transportā. Arī Eiropas investīcijas banka, kas finansē ļoti daudz skaitlīgus transporta projektus, finansē tieši. Tad arī dalība valstis, individuālie finanšu mehānismi, kas arī ļoti aktīvi, arī citas eh, finanšu institūcijas privātpersonas. Ļoti daudz jau ir paveikts. Taču es tiešām vēlos tagad koncentrēties uz uh, uh, tām trim lietām, uz ko tieši ir ietekme Eiropas komisijai. Un kur tad arī mēs aktīvi strādājam? Sāksim ar uh, SEF, ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. TNT, TNT uh, šis CoreNet, uh, ir mūsu mugurkauls un pamats, un mēs uh, arī darīsim visu, lai uh, līdz 2030. gadam sasniegtu nostraustos mērķus par koridoriem. Par šo centrālo tīklu 700 miljārdi eiro jau ir uh, identificēta, tad ir vajadzības 700 miljārdu eiro apmērā. Skaitlis ir milzīgs. Uh, Tad šajā mandātā es gribu norādīt, ka mums ir uh, transportā vislielākais budžets - 24 um, miljārdi eiro. Un mēs redzam, ka te ir milzīgas atšķirības starp pieejamiem resursiem un starp to, kādas ir vajadzības. Līdz ar to mums ir jārod jauns uh, finansējums, bet vispirms koncentrēsimies uz to, kas tad ir uh, panākts. 12,77 mm, miljārdi eiro 2014. gadā, noslēgts 2015. gadā, 263 mm, projektā rezultātā ir finansēti, mobilizējot 28,3 miljārdus eiro investīcijās. Un tas attiec tikai uz šo uh, pirmo um, konkursu. Un tad uh, mēs saprotam, ka ir milzīga šeit iespēja. Ļoti daudz projekti, kuriem ir nepieciešams finansējums, bet ir daudz, bet nav, protams, pietiekami daudz naudas, lai varētu nodrošināt šo finansējumu. Tagad CEF mandātā mums ir 7,6 miljārdi eiro un uh, vairāk nekā 200 uh, uh, projekti, tātad 12 miljārdi eiro. Uh, nepieciešams tātad arī šeit divas reizes lielāks pieprasījums pēc investīcijām. Līdz ar to tad mēs sagaidām, ka tad, tad, šīs trešais finansējums tiks paziņos līdz gada beigām, un tad arī 18. gadā arī tiks organizēts konkurss par atlikušo uh, finansējuma daļu. Lūk, tas ir tas, kas ir noticis līdz šim CF, Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā. Otrs mehānisms. Uh, kam īsi vēlos pieskarties, ir apvērsne 2020 programma. Ceturtais attēls. 2014. gada konkurss 570 miljoni eiro budžets, 15. gadā eh, tātad bija vajadzīja pēc 290 miljoniem eiro vairāk. 2016. un 2017. gadā mēs sagaidām, ka mēs nodrošināsim finansēm ar papildus 434 miljoniem eiro. Tas ir īpašs programmas, lai atbalstītu mazos vidējos uzņēmumus un īpaši koncentrējamies arī uz uh, arī to, ka mēs varētu atbalstīt liels projekts arī pētniecības uh, attīstības jomā. 17. gadā koncentrējamies uz automatizāciju un arī tagad 3,5 miljonu eiro um, tiks atvēlēti tīrākā um, motorizstrādēji. Tad uh, atbalstām arī šo rail dzelzceļa Cezāra projektus. Uh, Runa ir par 2,7 miljardiem eiro septiņu gadu laikā. 3 miljārdi eiro arī vēl papildus granti, lai varētu finansēt projektus un uh, izstrādāt efektīvu transportu, kas uh, respektētu infrastruktūru vidi un tāpat laikā arī uzlabotu transportu mobilitāti arī pilsēta vidēm. Lūk, mēs ļoti efektīvi un koncentrēti strādājam. Tagad pārēj pie jaunās programmas. Eiropas investīcijas plāns EFSI. Kā jūs zināt, Eiropas investīcijas plāns to uh, balsta trīs pīlāri. Viens no tiem Eh, koncentrējas tieši uz paredzamāku investīciju vidi, eh, lai būtu paredzamāks un skaidrāks arī regulējums, lai regulējums būtu caurskatāms un pāredzams dalību valstīs, jo tieši paredzamība ir vislielākā privātā investora problēma, lai regulējums būtu stabils pat, ja mainās valdības. Lūk. Otrs pīlārs investīciju plānā ir ļoti svarīgs tehniskais atbalsts. Mēs redzējām, ka pietrūks tehniskā atbalsta projektu izstrādātājiem. Tādēļ ir tagad otrs šis pīlārs koncentrējas galvenokārt uz tehnisko uh, atbalstu. Arī esam izveidojuši tādus kādu konsultāciju centrus un iespējams arī šos pakalpojumus gūt internetā. Tad uh, transports ir otrs uh, pārstāvētākais uh, sektors, kur tiek pieprasīts investīcijas, bet te no transporta nozares sagaidu arī proaktīvāku pieeju, tad arī te ir jāmeklē iespējas un ciešāk jāsadarbojas ar dalību valstīm un projektu izstrādātājiem. Transports. Es ļoti plašā mērā izmantošos grantus. Uh, privātiem investāru, investoriem ir citādāka loģika, citādāka pieeja nekā grantu sistēmā. Tas mums ir jāizvērtē un jāpielāgojas šai realitātei, lai arī projekta izstrādātāji arī saprastu, kā tagad ir jāsagatavo projekti, lai piesaistītu privāto finansējumu. Tādēļ es domāju arī, ka projekta izstrādātājiem nākotnē būs nepieciešams konsultācijas un palīdzība. EFSI palīdz visām dalībvalstīm. Es gribu būt droša par to, lai EFSI arī varētu, EFSI varētu samazināt atšķirības starp uh, austrumiem rietumiem, lai palielinātos uh, konkurētspēja efektīvi. Taču, diemžēl, jaunākie skaitļi uz to nenorāda no visiem projektiem kas pašlaik tagad tiek apspriesti in, investīcijās, tikai viens ir no kohēzijas valstīm, un tas nav pieņemami mums ir jāatrod veids, kā mēs to varam atrisināt. Pretējā gadījumā mēs padziļināsim attīstības plaisu. Mēs saprotam, kā tas. Uh, arī bija transporta ministru priekšlikums no nu, kohēzijas valstīm un arī no Rietumbalkānu valstīm. Ljubļanā aprīlī, kur bija 16 delegācijas ministri, tik tiešām dialogs bija konstruktīvs. Šīs valstis tiešām saprot, cik daudz viņi palaiž garām, ja šīs valstis neiesaistās jauno finanšu mehānismu izmantošanā. Tāpat laikā ir šīs uh, zināšana trūkums, pieredzes, ekspertīzes trūkums, jo īpaši uh, finanšu inženierijas uh, jomā. Bet tagad pirmais pīlārs InFC, kas iekļauj tad arī FC, lai pieeja likviditātei, jauns fin finanšu avot izmantošana mērķtiecīgāk. FC ir ievērojami progresējis. Uh, 12,8 miljārdi no FC ir apstiprināti um, tādi projekti, kas ir piesaistījuši vairāk nekā 1 miljārdu eiro. EIB valde ir apstiprinājusi šos projektus, parakstījusi, un es ceru, ka tuvākajā nākotnē mēs varēsim jau parakstīt visus šos projektus investīcijām. Tad, tad, inovatīvā, inovatīvās investīcija platformas, lai varētu uh, atbalstīt ostis Spānijā, dzelzceļu Itālijā, liels projekts Slovākijā, infrastruktūra fondi, lai varētu nodrošināt Eiropu visā, Eir investīcijas visā Eiropā. Tas ir jaunākais projekts, um, vakar apstiprināts. Šie projekti var ģenerēt 16 uh, tūkstoši darba vietas tuvāko gadu laikā tie ir aprēķini, galvenokārt tie ir pagaidu Tās ir pagaidu darba vietas. Cerams, ka tuvākajā nākotnē mēs arī varēsim uh, identificēt uh, pastāvīgas darba vietas, kas tiks izveidotas. Uh, CEF un EFSI 40 miljārdu investīcijas e, tiks e, tieši novirzīts transporta sektoram. Tas ļauj mums domāt, kā ka Runa ir par pusmiljonu pagaidu vai ilgspējīgu darba vietu radīšanu tuvākajās gad, tuvāko gadu laikā. Arī EIB veids liels investīcijas ārpus EFSI. EIB aizdevums transporta jomās 15. gadā bija 12,5 miljārdi eiro. Arī ceturtdien EIB iz... apstiprināja preses relīzē, ka aizdevumi uh, ka ir jauns aizdevums 4 miljārdu apmērā, liela apmēra projektiem, arī Frankfurts lidosts jaunā termināla izveida, arī metro Somijā, Liverpūles dzelzceļa attīstība, taču nevajag uh, gulēt uz lauriem. Nevajadzētu tagad, uh, nu, atpūsties un teikt, darbiņš padarīts. Nē, mēs strādājam. Uh, ar uh, um, ietekmi arī uz sabiedrību un, piemēram, dekarbonizāciju, lai kuģi īpašnieki arī izmantotu tīrākus motors. Un tie ir tikai daži piemēri projekti, lai atbalstītu digitalizāciju, piemēram, dzelzceļa uh, jomā Cezars aviācijas sektorā investīcija platforma projekti, lai atbalstītu mazākas investīcijas pilsētu vidē. Uh, lai būtu labāk transporti, tīrāki transporti, tiešām meklējam labus risinājumus daudz nacionāliem projektiem. Mēs gribētu nodrošināt to, lai mēs atrodam rīku, investīciju plānā, kas tik tiešām var palīdzēt arī ap Um, strādāt um, ar dažādiem piedāvājumiem no visām valstīm, piemēram, ar elektriskajiem autobusiem, kur dalība valstis var izveidot šo kopīgo sadarbības platformu, var sadarboties ar piegādātājiem pie labiem nosacījumiem un saņemt labu FC finansējumu. Lūk, šādiem modeļiem ir milzīgs potenciāls nākotnē. Bet, protams, kā visas iesaistītās puses uh, tām ir jāinteresējas inovā, par inovācijām, un es ceru, ka arī par šo jauno biznesa modeli mums būs pavisam laba ziņas pavisam drīz. Arī tiešām situācija uzlabojusies salīdzinot ar gadu atpakaļ, bet joprojām vēl ir jāstrādā, un arī man dienesta aktīvi atbalsta EFSI, kopā ar EIB, lai sniegtu jaunus finanšu produktus un risinājumus, lai atbalstītu jaunos uzņēmumus visās 28 dalību valstīs. Un tas tik tiešām ir ļoti svarīgi. Lūdzu, lūdzu, nosūtiet šo vēstījumu savās valstīs. Lūdzu, runājiet ar uh, savu valstu pārstāvjiem, informējiet par to, cik svarīgi ir iesaistīties un kā, cik svarīgi ir saprast jaunos finanšu mehānismus, jo tas viss tikai palielinās palielināsies, granti būs aizvien mazāki, šis atbalsts būs mazāks, bet tieši šis jauktais finansējuma mehānisms kļūs aizvien lielāks un svarīgāks. Tādēļ tik tiešām ir eh, jāstrādā pie tā, lai valstīm būtu kompetence strādāt ar jauno finanšu mehānismu. Nākotne. Tātad mēs darīsim visu, lai transporta nozara pēc eh, iespējas eh, vairāk gūtu labumu no šī finansējuma, no EFSI. Man ir nepieciešams jūsu atbalsts, es redzu milzīgu potenciālu, es ļoti optimistiski raugos uz šo visu, bet šis darbs mums ir jāpaveic. Uh, all, lai to panāktu, vispirms mums ir vajadzīgs strateģiskais plāns, lai atbalstītu dalībvalstis un. Uh, projektu virzītājus. Kā jau es teicu, mums ir vajadzīgs gan publiskais finansējums, gan arī jauni finansēšanas mehānismi. Šeit es runāju par jaunu transporta kultūru. Un jūs, protams, saprotat, cik sarežģīti ir mainīt kultūru. Tomēr kādam tas ir jādara, un iespējams tie būsim mēs. Jā? Oh, no matter what uh, the project. Lai nu kā būtu, šie projekti un arī papildu piešķīrums ir pieeja, kas ļaus mums aizpildīt trūkstošo finansējumu, un FC instruments savukārt ļaus mums veicināt investīcijas. Tagad es vēlētos uzsvērt to, ka mums ir vajadzīga arī praktiskā pieredze. Šīs dažādās pieejas ir ļāvušas mums uh, elastīgi izmantot finansējumu, piemēram, Dublinas un Kalē ostās un arī Connecting European Facility ietveros. Tāpat arī mēs varēsim izmantot uh, šo finansējumu FC projektos Slovākijā. Tāpat uh, mēs arī izvērtējam um, projektus pašlaik CEF ietveros. Es domāju, ka mēs varēsim atrast ļoti daudzus interesantus projektus, kas uh, būs daudz svarīgāk EFSI uh, skatījumā. Uh, Tāpat arī mums ir jānodrošina CEF piešķīrumi. Es gribētu teikt, ka uh, mēs noteikti varēsim šeit atrast projektus un mēs varēsim arī atbalstīt šo CEF uh, pieju un nodrošināt to, lai šīs pieejas patiešām būtu saskaņotas. Vēlreiz uzsvēršu, ka es darīšu visu, kas ir manos spēkos, bet es nevarēšu to paveikt bez jūsu atbalsta. Mums ir jācīnās par transportu, jo būs arī daudzi citi, kas mēģinās iegūt uh, daļiņu no šī nelielā papildu budžeta, kas uh, tagad būs pieejams. Mēs gatavosim ļoti labu argumentāciju un mēģināsim uh, Uh, panākt, lai šis finansējums mums tiek piešķirts, bet bez politiskā atbalsta mums tas neizdosies. Tāpēc, deputāti, es vēlētos teikt, ka šeit mums patiešām vajadzētu strādāt kopā un parādīt, ka mēs varam nodrošināt pievienoto vērtību Eiropai. Domāju, ka kopā mums tas izdosies. Mēs varēsim uzvarēt šajā cīņā. Es gribētu jums arī atgādināt par um, te, um, te die, dienām Rotterdamā. Vēlreiz norādīšu, ka tā ir pirmā reize, kad mums būs konference, kas būs veltīta tieši investoriem un projektu organizētājiem. Mums būs divpusējas sanāksmes starp investoriem un projektu virzītājiem, kas jau ir gatavi finansējuma saņemšanai. Tāpat arī mums būs papildu konsultācijas, eh, laiks, kas veltīts tieši konsultācijām, projektiem, kas vēl nav gana gatavi, bet kas eh, gribētu saņemt pirmos komentārus. Eh, tas tiks darīts ar mana dienesta palīdzību, un mēs iesaistīsim arī koridoru koordinatorus, kas būs klāt. Tāpat arī iesaistīsim Eiropas Investīcija bankas speciālistus. Tātad būs uh, trīs papildu uh, dienesti, kas piedalīsies šajās TNT dienās. Esam saņēmuši jau ļoti labus komentārus ne tikai no parastajiem dalībniekiem, bet arī no investoriem un no projektu virzītājiem. Būs klāt arī abi vicepriekšēdētāji Katainēns un Šefčovičs. Tāpat ieradīsies arī EIB priekšēdētājs un vicepriekšēdētājs un, protams, arī mēs visi no nu, transporta komitejas. Es patiešām ceru, ka ļoti plašs eh, dalībnieku skaits ļaus mums eh, palīdzēs, palīdzēs mums virzīt uz priekšu eh, šo nākamo posmu. Pēdējais, ko es vēlējos teikt, gribēju norādīt, ka Rotterdamā ir paredzēts vēl kāds svarīgs notikums. Uh, mēs eh, gribam nākt klajā ar Rotterdamas deklarāciju, kas dos eh, stimulu TNT koridoru panākšanai līdz 2030. gadam. Tāpat arī mēs gribētu veicināt viedu un zaļu infrastruktūru. Es ceru, ka mēs esam piesaistījuši jūs uzmanību, ka mēs varēsim tikties Rotterdamā. Un vēlreiz pēdējo reizi norādīšu, ka patiešām paļaujos uz jūsu palīdzību, uz to, ka patiešām uh, um, darīsiet visu, lai mums palīdzētu. Te ir runa par to, ka mums ir jānodrošina labi apstākļi transporta attīstībai. Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt. Labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, labprāt uzklausīšu jūsu komentārus un viedokli. Paldies, eh, komisārs kundzei Violetai Bulčai par šo ievadrunu, un tagad sāksim diskusijas. Pirmais izteiksies Vims Vanderkamps. Paldies, priekšādātāji! Pagājuši, kad uh, piedalījos TNT dienās Rīgā. Un uh, cerāms, ka TNT dienas Rotterdamā būs tikpat labas kā dienas Rīgā. Tas uh, nozīmēs to, ka šis pasākums būs izdevies. Uh, Eh, tikai dažu dienu laikā es iegūtu tik daudz informācijas par Eiropas eh, transporta sistēmu Rīgā kā jebkad agrāk, un cerams, ka šoreiz notiks tieši tas pats. Es gribētu vēst jūs uzmanību uz kādu problēmu. Mūsu darba kārtībā ir teiks, ka, teikts, ka šodien mēs runāsim par Eiropas komisijas eh, darba programmu un par darba programmas īstenošanu 2016. gadā. Bulčas kundze pieminēja vairākus skaitļus par CEF un par FSI. Mani kolēģi, jo īpaši Markus Pīpers, noteikti uh, runās par šiem skaitļiem, taču es eh, gribētu vairāk dzirdēt par komisijas eh, darba programmas īstenošanu 2016. gadā. Kā jūs zināt, Eiropas parlaments pašlaik gatavo savus pieprasījumus attiecībā uz 2017. gada darba programmu. Tieši tāpēc mani interesē, kas notiek ar autoceļu pakotni. Manuprāt, šeit ir ļoti daudz neskaidrību. Es gribētu zināt, vai Bulčs kundze nevarētu mums um, sagatavot vēstuli vai īsu dokumentu, kurā būtu izklāstīts, uh, kas īsti notiks. Mēs strādājām vispirms pie autoceļu pakotnes. Tagad tiek teikts, ka mēs ejam vēl tālāk attiecībā uz dekarbonizācijas pakotni un ka tajā ir vairāk jauni elementi. Šie punkti ir ļoti svarīgi. Un uh, tie, protams, uh, radīs arī sociāli ietekmi. Varbūt uh, Bulčis kundze varētu mums mazliet vairāk pastāstīt par to, kāda politika ir paredzēta 2017. gadā? Kāda ir jūsu lūguma attiecībā uz 17. gadu? Diemžēl abās pusēs ir ļoti daudz neskaidrību. Esmu dzirdējis arī uh, ļoti daudz uh, muļķību no dažādiem avotiem. Varbūt komisārs Kunze varētu mums vairāk par to pastāstīt. Tātad cēlceļa pakotne virzās uz priekšu, aviācijas pakotne un tā tālāk, bet kas notiek ar autoceļiem? Varbūt uh, komisija varētu sasaistīt 2016 un 2017 gadu tādā mazliet skaidrākā veidā. Būtu ļoti priecīgs. Nu, es domāju, ka pirmajā diskusiju kārtā ar to arī būs gana. Ja Ismaili Atuk. Fīnāk, frau komisārs. Paldies, nākamais runātājs. Mm, paldies, uh, komisārs Konzis uh, Kertubkungs. Paldies par uh, jūsu prezentāciju. Man ir pāris jautājumu par uh, tālāko darbību. Pirmkārtām jūs runājāt par 2030. gadu, kas ir mūsu mēķa gads, mūsu termiņš, pēc kā mēs orientējamies. Un uh, iepriekšējā periodā es biju referents Mm, tad, kad komisija gatavoja pārskatu par uh, 2021. un 2022. gadu, es gribētu zināt, vai mēs vēl pieturamies pie šī laika grafika attiecībā uz uh, konkursiem un naudas piešķiršanu. Tas būtu pirmais jautājums. Otrais. Protams, viena no Connecting European Facility prioritātēm un arī vadlīniju uh, Eh, prioritātēm bija tas, ka mums vajadzētu galvenokārt domāt par pārobežu projektiem. Jūs eh, pieminējāt ko tādu, kas mani mazliet skumdināja. Tātad uh, mēs redzam, ka no Austrumēropas puses šādi pieprasījumi ir mazāk, un tieši šīm valstīm tika gatavot šis instruments. Mums šķita, ka šeit pastāv šīs plaisas, uh, un mums tās vajadzētu pārvarēt ar papildu līdzekļiem. Tieši tāpēc tas mani mazliet izbrīna. Jā, protams, varbūt te trūkst tādas kā drosmes, bet, ja runa par kohēzijas valstīm, tad eh, nevarētu būt runa tikai par naudu. Eh, galu galā naudai vajadzētu būt pieejamai vai vismaz mēs varētu nodrošināt tādus labākus procentu likmes uh, Austrum Eiropas valstīm. Tāpat arī es gribētu zināt, kas īsti notiek ar šiem pārobežu projektiem. Jūs runājāt arī par blending. Tātad te ir runa par dažādu līdzekļu avotu apkopošanu, salikšanu kopā, lai nodrošinātu vajadzīgo sinerģiju. Uh, Līdz šim vai arī šī perioda sākumā mēs a, e, transporta e, cilvēki gribējām pārnest e, CEF līdzekļus, tad, tad 2,8 miljārdi eiro, manuprāt, tika pārnestī. Domāju, ka mums vajadzētu iet vēl tālāk, vajadzētu paskatīties uz šiem finanšu līdzekļiem, kas ir pieejami CEF. Varbūt mēs varam iedomāties arī uh, Eh, tādu apgrieztu kārtību, kur mēs varētu no FC paņemt līdzekļus un ielikt tos Connecting European Facility. Lūk, šādi man ir jautājumi. Tagad Peters un Dālens. Paldies, komisārs kundze. Paldies, ka mm, devāt mums iedvesmu ar saviem vārdiem. Man ir jautājums par jūsu prezentāciju un arī jautājums par jūsu darba programmu. Attiecībā uz prezentāciju EFSI ir paredzēta pakotne apmēram 300 miljonu eiro apmērā. Un uh, pašlaik mēs zinām, ka 2016. gada janvārī bija pieejami 50 uh, miljardi eiro, kas bija pieejami. Tātad te ir runa par apmēram 60% uh, no pieejamā uh, finansējuma. Ja ir runa par EFSI um, un par Connecting European Facility, tad šo saikni nesaproti, bet atbalsts, ko nodrošinās EFSI, gribētu zināt, kā tas izskatīsies finansiāli. Pašlaik EFSI nav nodrošināts pietiekams um, naudas pieplūdums. Es gribētu dzirdēt jūsu skaidrojumu. Cik tā saprotu, tad EFSI nav pietiekami daudz līdzekļu, tāpēc es gribētu zināt, kā Eh, šis atbalsts varēs tikt sniegts. Šķiet, ka eh, šis fonds nedarbojas tik labi, kā Junker kungam būtu gribējies. Attiecībās darba programmu piekrītu Vanderkampa kungam. Pirms eh, pāris nedēļām biju kādā mm, sanāksmē Briselē, uzņēmē sanāksmē, un mēs runājām par šo transporta pakotni. Ir ļoti daudz neskaidrības par to, kad jūsu priekšlikumi patiešām uh, Eh, tiks publiskoti. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt par eh, datumu attiecībā uz autoceļu pakotni. Tas būtu pirmais, ko gribēju jautāt. Otrais, un tas ir saistīts jautājums, no 1. aprīļa Beļģija ir ieviesusi maksu par kravu, tātad kravas autotransportam. Šķiet, ka Beļģijā ir arī plāni uzlikt maksu arī pasažieru transportam. Tas novedīs pie ļoti liels neskaidrības visā Eiropā. Uzņēmējiem ir vajadzīga lielāka skaidrība, kas īsti notiks ar šīm autoceļu maksām. Patiešām gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šiem jautājumiem. Neaizmirstiet noteikti par autoceļu pakotni, tas man ļoti interesē. Paldies, tagad Gezīna Meisnere. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī komisāras kundzei. Man arī ir divi jautājumu komplekti, līdzīgi kā Pīteram Van Dālenam, tātad par EFSI un par CEF, par finansējumu. Mēs tikko uzklausījām prezentāciju un uh, gribētu uh, runāt arī par komisijas darbu programmu 16. un 17. gadam. Tātad, ja runa par līdzinējām investīcijām, tad uh, mēs uh, redzējām, un jūs arī to pateicāt, ka uh, īstenībā šo lūgumu ir daudz vairāk nekā ir iespējams finansēt. Manuprāt, ir žēl, ka ļoti maz tiek izmantoti novatoriski finanšu avoti. Šķiet, ka projektu obligācijas parādās ļoti reti. Vai ir saraksts ar projektiem, kur šīs projektu obligācijas ir izmantotas? Galu galā uh, bija runa par to, ka CEF nauda tiktu izmantota saistībā ar EIB, un tad to varētu ar svirošanas efektu palielināt pat 20 eh, kārtīgi. Tātad, ja es runāju par šiem 7,6 miljardiem, kas tiek ieguldīti, nē, es atvainojos, 12 eh, miljārda, gandrīz 13 miljārdi. 3, 13 miljardi un 28 um, miljardi tika investēti. Tātad te ir runa par dubultošanos, bet nav runa par desmitkāršošanu vai pat divdesmitkāršošanu. Es gribētu zināt, vai šie novatoriskie finanšu līdzekļi ar projektu obligācijas ir izmantoti Un, uh, ja nav izmantoti, tad varbūt mēs varētu šeit panākt uh, uzlabojumus. Tas būtu pirmais par finansēšanu. Otrais, uh, Par to runāja arī Izmails Ertuks. Vai ir saraksts ar projektiem, kas ir tikuši finansēti? Jā, tātad bija runa par pārobežu projektiem, par trūkstošajām a, saitēm, gan dzelzceļā, gan arī iekšzemes a, ūdens ceļos. Es saprotu, ka dalība valstis vēl ar vienu Uh, pieprasa naudu par nacionāliem jautājumiem, nevis par starptautiskiem jautājumiem. Mani tas, protams, uztrauc. Nu, nav jau slikti, ja Frankfurtas lidostā kaut, lidostā kaut kas tiek uh, investēts, bet uh, Frankfurtas lidosta īsti nav tuvu robežām, tāpēc šeit nav runa par pārobežu projektu atbalstīšanu. Es uh, gribētu runāt arī par tādām saprātīgām investīcijām nākotnē, mums ir jāskatās, kas ir izdarāms no Eiropas viedokļa. Vai ir šāds priekšlikumu saraksts no komisijas puses, varbūt TNT koordinatoriem ir šādi priekšlikumi, ko mēs kā deputāti varētu pieprasīt no mūsu nacionālajām valdībām? Ja runa par Vāciju, tad es, protams, zinu šos uh, federatīvos satiksmes plānus, bet šeit nav runa par pārobežu prioritātēm. Un tad, kad es runāju ar satiksmes ministru, tad, protams, parādās interesi arī no Vācijas puses attiecībā uz šādiem pārobežu savienojumiem. Galu galā ir vajadzīgi šie pārobežu savienojumi arī no valsts viedokļa, kā mēs varētu šeit panākt atbloķēšanu. Tas būtu tas, ko es gribēju zināt par finansēšanu. Un, ja runa par komisijas darba programmu, mm, gribētu zināt, kas īsti, no, kas īsti notiks ar 868. Un tāpat kā Vinam, eh, Vimam Vanderkampam, man interesē arī autoceļu pakotne. Uh, Es zinu, ka iespējams šādas pakotnes nebūs, arī saprotu, ka tas nav atkarīgs no jums, no daudz kā cita vairāk tas ir atkarīgs. Tad, tad mēs varam rīkoties tikai pakāpeniski, varbūt šo pakoti mēs nevarēsim panākt vienā reizē, bet kā vairākas mazākas pakotnītes. Mani patiešām interesē, kad tas parādīsies un kādā kārtībā tas tiks darīts. Paldies, eh, tagad eh, Mērtija Kilenena. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī komisārai Būčē par prezentāciju. Man ir daži jautājumi. Vai jūs esat apmierināta ar uh, to, kā tiek piemērotas komisijas vadlīnijas attiecībā uz dekarbonizāciju transporta jomā? Un vai, vai šie pieprasījumi, kas ir saņemti, vai uh, tie, jūsuprāt, ir sasnieguši jūs uzstādītos mērķus? Tāpat uh, nākotnes mērķi attiecībā uz dekarbonizāciju, vai šeit ir uh, iespējami uzlabojumi? Vai mēs varam nodrošināt tādu neitrālu pieju no tehnoloģiskā aspekta? vai ir uh, paredzēta izvēle attiecībā uz tehnoloģijām un uh, kas īsti ir pieejams no tehnoloģiskā aspekta. Es arī gribētu zināt, uh, saņemt atbildus jautājumu, kas mani nodarbinīja ilgāku laiku. Proti, kā mēs varētu uzlabot informācijas ieguvi par atbalsta programmām, kā mēs varētu uzlabot šādu programmu koordinēšanu. Uh, Mēs, eh, kā deputāti, protams, varam ietekmēt informācijas plūsmu, tomēr šeit ir vajadzīga labāka komunikācija. Tas attiecas uz visām iesaistītajām pusēm. Es gribētu arī atbildēt uz eh, komisāras teikto. Protams, ka mums ir vajadzīga šāda uh, vienotība, mums ir jācīnās par eh, ilgtspējīgumu, un mēs to arī varēsim izdarīt, pateicoties aktīvam darbam. Dank, Paldies, tagad Karima Delī. Paldies, eh, komisārs Kunze, par to, ka varējāt ierasties. Un paldies, ka varējāt mums eh, pastāstīt par eh, aktuālāko attiecībā uz vairākiem projektiem. Taču mani mazliet uztrauc eh, šie projekti, kas ir uzsākti strateģiskā fonda ietveros. Nu, trīs projekti no šiem EIB projektiem attiecas uz autoceļu celtniecību vai paplašināšanu. Un tas mani mm, patiešām neapmierina, ja runa par uh, Uh, iesaistītām valstīm, tad, eh, manuprāt, EIB šeit eh, nedara to, kas tai būtu jādara. Un tieši tāpat arī dalībvalstis līdzfinansējot šos projektus eh, nedara to, kas tām būtu jādara. Protams, jums bija pareizie mērķi, jūs norādījāt, ka ir vajadzīgas strateģiskas investīcijas, ir ja, vajadzīga multimodalitāte, pārobežu projekti, ilgspējīgums, jaunās tehnoloģijas, un tāpēc es gribētu zināt, vai tiešām šeit ir izmantots veselais saprāts. Pēc Parīzes vienošanās par klimatu un pēc eh, jūsu paziņojuma par dekarbonizāciju transportā, vai tiešām eh, būtu strateģiski ieguldīt autoceļu celtniecībā 2016. gadā? Tā ir mana paudze, kurai vajadzēs cīnīties e, pret klimata pārmaiņām. Es tieši tāpēc nesaprotu, kāpēc tiek izdarītas šādas investīcijas. Kāpēc jūsu mandāta laikā EIB kaut ko tādu dara? Attiecībā uz nākotni es gribētu zināt, komisārs kundze, vai jūs varat mums apstiprināt, ka komisija uzsāks savas iniciatīvas attiecībā uz autoceļu pakotni un ka tiks izmantotas mums svarīgas normas, piemēram, autovīņiešu direktīva un ārējās izmaksas. Tāpat tam ir cieša saikne ar klimata pārmaiņām un arī ar drošības autoceļiem. Vai arī tā būs jūsu prioritāte? Otrs punkts, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs, ir Eh, komisārs kundze, vai jūs esat paredzējusi intensificēt līdzfinansējumu eh, reģionālajām saiknēs eh, savienojumiem dzelzceļā un arī pārobežu jomā? Un tāpat arī vai tiks domāts par neesošajiem savienojumiem un to izveidi? Gribētu arī zināt, vai pašlaik mm, tiek domāts, vai arī jūs eh, sāksiet domāt par drošības ziņojumiem, kas norāda uz eh, zināmiem trūkumiem, jo īpaši eh, drošība lidostās Eiropā. Vai jūs par to domāsiet, vai jūs kaut ko darīsiet šajā labā nākamā gada laikā? Paldies! Paldies, tagad Pēters Lundgrēns. Paldies! Šī prezentācija bija patiešām interesanta. Mēs dzirdējām daudz ko par ļoti atšķirīgiem projektiem, bet tas varbūt nebija visai skaidri attiecībā uz nākotni. Ja mēs gribam darīt šo un to nākotnes jomā, tad mēs vēlamies kaut ko investēt. Ir, protams, ļoti labi nodrošināt sadarbības starp dažādām valstīm, bet man ir patiešām žēl, ka eh, cilvēki jau ir noguruši par šādām tukš, no šādām tukšām sarunām. Galu galā Eiropa vēl ar vienu nerisina tās problēmas, kas patiešām būtu jārisina. Cilvēkiem brīžiem ir jācīnās ar visiem spēkiem, tad viņiem pat ir jāmēģina šķērsot eh, Lamāņu kanālu, zaudējot savas dzīvības. Zviedrijā mēs gribam zināt, kā jūs eh, atrisināsiet nelegālās kabotāžas problēmas. Uzskatu, ka tas grūž ļoti daudzus zviedru transportu uzņēmumus bankrotā. Algas, kas tiek maksātas, ir uh, tik zemas, ka tās jau līdzinās uh, uh verdzībai. Mēs, uh, diemžēl, neredzam pietiekami daudz darba šajā jomā. Protams, ir svarīgi domāt par nākotni, bet risinājumi ir vajadzīgi jau uzreiz. Kā jau norādīja vairāk mani kolēģi, mums ir vajadzīga informācija. Mums ir jāzina, kas notiks ar autoceļu pakotni. Tas, manuprāt, ir svarīgākais jautājums. Šeit es gribētu zināt, uh, kādas prioritātes jūs noteiksiet? Kad mēs saņemsim vairāk informācijas par autoceļu pakotni? Tāpat mēs gribam zināt, kādi jūs prezentēsiet šo autoceļu pakotni. Paldies! Danke sehr, jetzt Christine Revaud-Dallon. Paldies, tagad Kristīna Revaud-Dallona. Merci. Uh, merci. Paldies. Paldies, komisārs Kunz, par eh, šo izklāstu. Vispirms par 2020 eh, es eh, priecājos, ka jūs runājat par šo eh, pirmo projektu. Tas tik tiešām bija gaidīts. Tālāk, kas attiecas uz Connecting Europe Facility. Jūs zinat, mums ļoti žēl, ka tam atvēlētie līdzekļi tika samazināti 2015. gadā, un mēs atbalstīsim šo uh, iniciatīvu, lai tai tiktu eh, piešķirt pienācīgi līdzekļi nākamajā gadā. Tālāk, tātad strādājot pie daudzgad finanšu schēmas pārskatīšanas. Tālāk, runājot par EFSI, jautājums jau uzdeva vairāk vai mazāk man kolēģi, bet eh, kas man satrauc un par ko es vēlētos dzirdēt atbildes, eh, tie projekti, kas nav centrālajā TNT tīklā, Ko mēs varētu darīt, eh, lai eh, atvieglot situāciju eh, tajās zonās, kas ir mazāk pieejams? Kādus projektus jūs esat paredzējuši, lai šāda veida projekti varētu iegūt arī finansējumu? Tālāk par projektiem, kuros iesaistās Eiropas Investīcija banka. Nu, jūs teicāt, ka tās daļa ir diezgan neliela. Kāpēc? Kā jūs to skaidrotu? un jo īpaši eh, par eh, tiem, kas ir labāk respektējuši ceļu karti un noteikums, ko paredzēja komisija, proti eh, tie projekti, kas varētu, tie projekti, kas nav gūši atbalstu, tāpēc, ka tie nav respektējuši noteikums un tā tālāk tā joprojām. Paldies, tagad Dominiks Rikē. Paldies priekšsētājiem. Paldies komisārs Kundze par eh, jūsu drosmīgo soli viesošanos mūsu komitejā. Uzdošu līdzīgu jautājumu, kā iepriekš eh, jau uzdeva kolēģi par eh, darba programmu, jo īpaši tāpēc, ka uz dažiem jautājumiem joprojām nav rastas atbildes par pakotni. Uh, Un tālāk arī likumdošanas priekšlikumi, kur jau tika pieminēti attiecībā uz citām jomām varbūt, bet jāsaka, ka arī tie ir savstarpēji saistīti. Vēlos izteikt komentāru par investīciju problēmām, jo dažs no mums šis jautājums interesē īpaši. Nu, jāsaka, ka mēs jau sākam saskatīt Junkera plāna rezultātus transportjomā, un tie ir tieši tādi, kādus varējām sagaidīt. Ir diva veida investīcijas, ir tirgus ekonomika, proti jūs investējat uh, rentablā projektā un, un iegums no uh, šīm investīcijām attiecīgi sēdz visus izdevumus. Un tālāk, kas attiecas uz publiskajām investīcijām, tad ir uh, cita veida iegumi, tie ir sociālie iegumi, bet tā varbūt nav peļņa. Un uh, tas, protams, neierakstās tirgus ekonomikā. Bet Ir arī projekti, kuri ir uh, publisks intereses un tomēr dod peļņu no investīcijām, jo vismaz vajadzētu arī investīciju ieguldījumu apmaksāt kapitāla izmaksas. Tātad ik uh, gadus ir jācenšas panākt šo rezultātu. Un Junker plānam tieši šajā jomā bija jādarbojas, bet Galvenā problēma ir tāda, ka mums ir jāatbalsta investīcijas, kurām ir pievienotā vērtība. Tātad mēs nerunājam par tirgus ekonomiku, bet mēs runājam par to, ka ir jānodrošina zinām peļņu, lai piesaistītu pri privātās investīcijas. Un tas ir ļoti svarīgi, jo runa ir par publiskas intereses eh, projektiem. Bet, kā mēs jau dzirdējām, visi Eiropas līmeņa projekti, proti, uh, Eh, šo te eh, šīs te piekļuvas nodrošināšanu projektiem eh, zonās, kas nav savstarpēji saistīts, tālāk arī pārobežu projekti un tā tālāk un tā joprojām, arī vidas jomā. Tātad viss šis projektu kopums, kāpēc šie projekti netiek tīri dabiski īstenot, tāpēc, ka tie neierakstās tirkus ekonomikas loģikā. Uh, Bet galvenais trūkums Junker plānam, un to es teicu jau arī savulaik, mēs nevaram balstīt investīcijas tikai un vienīgi uz finanšu instrumentiem. Tātad mēs varam ļoti eh, kreatīvi izmantot eh, projektu obligācijas, eh, dažādus equity un cita veida instruments, bet ar to vien nepietiks. Ir nepieciešams subve, subsīdijas, un jo lielāka ir projekta Eiropas līmeņa vai vidas aizsardzības uh, dimensija, jo vairāk ir nepieciešams subsīdijas. Tātad, ko mēs darījām tad, kad e, ieviesām šo strateģisko investīciju e, plānu? Mēs um, ņēmām līdzekļus no uh, citiem projektiem. Tas nav pareizi, jo galu galā mēs atņēmām mēs piešķiram līdzekļus varbūt tiem projektiem, kas darbotos paši par sevi. Un ja mēs paraugamies uz šo te Eiropas uh, pievienoto vērtību, jā, varbūt uh, kāda ceļu posma gadījumā mēs nevarēsim runāt par šādu pievienoto vērtību. Tātad diagrama, ko sagatavojuši jūsu dienesti, ir ļoti interesanta. Ja mēs paraugamies tīri procentuālo uh, sadaļu, tad, nu, nav gluži tā, kā jūs teicāt. Mēs ņēmām 30% no Connecting Europe Facility un uh, tagad ir 13% uh, transporta jomā un šī te papildus vērtība ir pavisam neliela. Tātad mums neizdosies panākt lielāku vērtību, mums neizdosies eh, rast vairāk līdzekļu, ir nepieciešama subsīdiju sadaļa. Jūs runājat, piemēram, par Kalē ostu. Šo projektu es lieliski pārzinu, esmu vairākus gadus pie tā strādājis. Eh, FC ietvaros ir subsīdijas, kas ļauj īstenot šo projektu. Jūs runājat par uh, Rotterdamu un TNT dienām. 2009. gadā piedalījos Saragosā šajā pasākumā un savulaik piedāvāju ieviest subsīdiju plānu, lai atbalstītu investīcijas transporta jomā uh, eh, 90 miljonu eiro apmērā. Jāsaka, ka, uh, nu, viss man izsvilp šajā zālē. Bet gal galā mēs ieviesām uh, Connecting Europe Facility un redzam, ka tam atvēlētie līdzekļi samazinās vēl vairāk. Un rodas jautājums. Jā, es domāju, ka mums izdosies 300, īstenot 300 miljonu investīcijas, bet es domāju, ka pievienotā vērtība būs ļoti neliela. Atgādināšu, ka sākotnē mēs runājām par 30% investīciju transporta jomā. Šobrīd tie ir 13%. Komisārs kundze, es domāju, ka galu galā mums būs mazāk nekā 10% transporta jomā Junker uh, plānā, ja mēs ņemsim vērā šo pievienoto vērtību. Tas nav iespējams, jo, ja mums nav līdzekļu subsīdijām, tad mēs nevaram arī pienācīgi īstenot šos, izmantot šos finanšu instrumentus. Un Eiropas eh, investīcija banka ir darījusi to, ko tā labi prot. Tā gluži vienkārši ir uzlabojusi visu to, kas jau tāpat labi darbojas tirkus ekonomikas ietvaros. Uh, Bet mēs runājam par investīcijām, eh, kuras notiek sabiedrības interesēs, un tātad te nevar būt runa par tirgus ekonomikas loģiku, un gal galā mums nāksies eh, konstatēt, ka Junker plāns ir lielisks plāns, bet tas nedarbojas attiecībā uz to, kas mūs interesē transporta jomā. Paldies! Liels paldies! Tagad Markus Pīpers. Jā, liels paldies, komisārs kundze! Uh, Es vēlētos uh, komentēt dažus punktus, ko jau kolēģi pieminēja. Vispirms paraudzīsimies, uh, pirms 15 gadiem, kurš varēja iedomāties, ka mēs varam runāt uh, par šāda veida projektiem, uh, kurus mēs um, finansējam Eiropas līdzekļiem. Tas ir lieliski. Bet par spīti uh, visiem šiem pozitīvajiem aspektiem mēs aizmirstam 80% no transporta tīkliem, eh, transporta jomā, kur mēs esam piedāvājuši dažādus projektus. Mēs esam atkarīgi no upju transporta un ceļu transporta, un tas, kas FC ietvaros tagad piedāvāts, uh, par spīti visiem cildinošajiem projektiem, šie tie trīs uh, um, ātrgad šoseis projekti, kuri jebkurā gadījumā būtu gūši arī uh, fin, uh, finansējumu, nu, mēs nevaram par to priecāties. Tālāk mums ir ostu projekti. Tik pieminēta Kalē osta. Tas ir interesanti uh, privātajiem investoriem tikai tāpēc, ka Francijas valdība arī garantē uh, sniedz savas garantijas. Tātad, nu, man ļoti žēl, bet transporta jomā mēs uh, i, atbalstām tos projekts, kur nav saskaņā ar mūsu uh, programmu. Mums ir jādomā par tiem projektiem, kuriem nav iespējams rast uh, privāto finansējumu. Mēs būtu sagaidījuši, ka komisāri vairāk rūpējas par šīm jomām un uh, Komisārai būtu jāsaka, ka tas, kas tagad ir noticis ar Connecting Europe Facility nav pieņemama, un es kā komisāra tagad darīšu uh, visu iespējamo, lai šis uh, projekts tiktu atbalstīts uh, nākamajā sasaukumā. Mēs to sagaidām no komisāras, lai uh, šie te eksistenciālie projekti uh, saņemtu atbalstu, jo programma 2016. gadam um, nedarbojas. Es nezinu, kurš Eh, ir izdomājis, ka eh, CEF vairs nav nepieciešams eh, līdzekļi. Mēs attiecīgi esam rakstījuši arī vēstuli komisijai. Kā komisija vispār var ko tādu apgalvot un, un jums kā komisārai vajadzētu būt vismaz pietiekami drosmīgai un pateikt, kā ir. Tātad, raugoties uz uh, nākamajām sarunām par budžetu, es domāju, ka mums vairāk būtu jāpadomā par manas pieminētajām jomām, um, proti uh, sauszemes transports, jūras, tra uh, upju transports, kas ir ārkārtīgi svarīgs un kas varbūt neinteresē uh, privātos investors. Paldies. Paldies tagad Marija Kristīna Arnotū. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs eh, Kunze par jūsu ziņojumu. Daži nelieli komentāri. Junkera ideja radīt Eiropas strateģisku investīciju fondu nebija slikta pati par sevi, bet ja mēs paraugamies uz eh, sākotnējiem rezultātiem, jā, drīzāk jāsaka, tā ir izgāšanās, jo gal galā ar to neizdodas eh, veicināt ekonomisko atjaunošanos, atjaunošanu un uh, tāpat arī piesaistīt privātās investīcijas. Un te es vēlētos jau īpaši pieminēt šo Lions eh, Turīns projektu. Itālija pieprasa finansēm no Junkera plāna, bet Francijai labpatīks izmantot Connecting Europe Facility mehānismu. Mehānismu, eh, kuram eh, daļa atvēlēto budžeta līdzekļu ir tikuši novirzīti šai te EFSI iniciatīvai. Jāsaka, ka komisijas piedāvātājs ir mazāks nekā sākotnēji gaidīts, vai arī, eh, vai nu te nav runa par Eiropas dimensiju, vai arī tā ir tik neliela, ka jāsaka, ka, um, piemēram, ir pilnīgi nebieņemam konstatēt, ka Eiropas Savienība finansē uh, pilsētu transportu. Kā gan komisija var atvēlēt līdzekļus, uh, piemēram, Parīzes metro vai Lionas metro projektiem? Tāpat arī strateģiskais investīcija fonds uh, tikai aizstāja privātās investīcijas, eh, kas ir bijušas paredzētas, um, piemēram, uh, attiecībā uz kādu infrastruktūras projektu pie Strasbūras. Tāpēc šim projektam būtu drīzāk jādomā par pārobežu um, projektiem. Un gau galā es varu tikai priecāties par to, ka Francija, kas ir otrais lielākais iemaksātājs Eiropas Savienības budžetā, um, tik tiešām gūst uh, peļņu no investīcijām transporta jomā, bet man būtu lapaticies, ka subsidiartāts princips tiek ievērots, jo uh, tad netiktu izšķērdēti līdzekļi. Paldies! Lielas paldies! Un eh, gal galā vēlos. Nē, vēl viens runātais pirms mārs. Paldies priekšsēdētājiem. Es izteikšos pavisam īsi, jo arī jūs vēlaties uzdot jautājumu. Es ceru, ka komisārai būs pietiekami daudz laika, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Man ir viens. Kāda pieeja tiks izraudzīta attiecībā uz visiem šiem projektiem uh, eh, FC ietvaros? Ko jūs teiktu par šiem modāliem projektiem? Jo jāsaka, te pavarošais efekts ir pavisam neliels, jo runa ir tikai par eh, viens pret divu vai viens pret trīs. Tātad, jāsaka, rezultāti nav tādi, kādus mēs sagaidījām. Un eh, ko jūs varētu teikt par, par tiem kvalitatīviem projektiem, kurus ir izdevies īstenot bez eh, šī atbalsta no FSI? Un ko jūs domājat par šo te uh, rezultātu, jo, ja mēs paraugamies uz to, tad pagaidām tas nav nekas iespaidīgs. Paldies! Paldies! Noslēgumā arī es vēlētos uh, izteikties. Tātad runa nav tikai un vienīgi par uh, finanšu līdzekļiem. Vispirms mēs vēlējāmies ar, uh, apkarot bezdarbu, mēs vēlējāmies arī. Uh, panākt Eiropas līmeņa sadarbību, uh, Un jāsaka, ka eh, šis pieminētais lidos projekts ar to nav nekādā veidā saistīts. Tātad mums ir jādomā par to, kā mēs varētu labāk investēt. Es nāku no Berlīnas un es zinu, ka, piemēram, tad, kad krita mūris, eh, Berlīnē eh, tika nolēmts izbūvēt milzīgas metro līnijas Un jāsaka, ka līdzīgs negatīvs piemērs šobrīd ir eh, tiek īstenots arī Salonikos, jo ļoti daudz līdzekļu tiek investēts, bet projekts gal galā netiek novests līdz galam. Tātad, kā mēs varētu panākt to, lai projekti, kas ir nepieciešami, kas steidzami ir nepieciešami, mē, lai mēs tos varētu īstenot. Uh, Mēs zinām, ka uh, dzelzceļa tīkls ir ar pārāpojumu, un tāpēc mums ir nepieciešams mērķiecīgas investīcijas. Un jūs zināt, ka, piemēram, um, Dažos gadījumos ir īsteno, iespējams īstenot to ar kohēzijas fondiem, bet kāda valsts paziņo, nu, ja, mums tas varbūt nav tik svarīgs, bet uh, šis te pārobežu savienojums ir ārkārtīgi svarīgs. Tātad jūs visi zinat šos piemērus. Bet daži projekti, diemžēl, neļauj apkarot uh, bezdarbu, un ar Junkera plānu mēs vēlējāmies to panākt jo īpaši tāpēc, ka dažos reģionos bezdarbs, jo īpaši jauniešu vidū, ir vairāk nekā 40%. Eh, Tātad te nav runa tikai un vienīgi par peļņu no investīcijām, bet arī par to, kāds, kāda ietekme tam ir uz darba vietu radīšanu, uz vidi un tā tālāk un tā joprojām. Un tad, ja mēs salīdzinām iegūmus, tie ir pavisam citādi. Tālāk ir tikai viens uh, projekts no kohēzijas valstīm. Ir eh, viens um, dzelzceļa koridors, kas nāk no Baltijas valstīm, tātad līdz vidusjūrai. Šis projekts iet tikai un vienīgi caur jaunajām dalībvalstīm. Un cik tālu mēs esam tikuši ar šo projektu, jo tas būtu ļoti saprātīgs eh, projekts, eh, to vajadzētu ātri realizēt, jo te nav nepieciešams eh, īstenot nekādu, izbūvēt nekādus tuneļus. Tā tad mēs varam ar nelielu līdzekļu ieguldījumu panākt īsā termiņā labu rezultātu. Un kā mēs varētu atbalstīt to un nevis šos neskaitāmos ātrgaitas autoceļus Vācijā un citviet. Un tālāk darba programma un kuģniecība. Kuģniecības jomā mums ir nepieciešama jauna tehnoloģija. Pat ja mēs aizstājam patreiz izmantojamo mašīnēļu ar dīzeļdegvielu, mēs neatrisināsim uh, neko, jo uh, Ja mēs to aizstājam ar dīzeļdegvielu, eh, tas būtu jau milzīgs solis uz priekšu, eh, bet tas mums neizmaksās neko daudz, un mums vairs nebūs eh, jāpārstrādā šie atkritumi no mašīnēļas. Un tālāk, kas attiecas uz darbu programmu. Priekšsēdētāja konferencē es izteicu kritiku par to, ka komisijas darba kārtībai transporta jomā ir nepieciešams uh, izmaiņas. Un man tika uh, e, teikts, jā, jā, nu, kaut kas būtu jādara, bet gal galā tas netika mainīts. Un katru reizi es atkārtoju no, no, to no jauna. Kad beidzot komisija to sapratīs? Kāpēc uh, transportam netiek uh, pievērsta pienācīga loma, lai gan mēs zinām, cik tas ir svarīgi gan vidas aizsardzībai, gan mobilitātei. Un mums ir nepieciešams investīcijas, kam ir milzīga loma. Tagad jums ir vārds uh, uz 22 minūtēm, lai atbildētu uz visiem šiem jautājumiem. Mēs jau iepriekš priecājamies. Okay, first of all. Vispirms, dāmas un kungi, liels paldies eh, visiem par eh, ļoti daudz un dažādiem jautājumiem, kas tika uzdoti šajās debatēs. Tas tikai norāda uz to, cik eh, neticami sarežģīti ir šie jautājumi. Un ar ko tiešām tagad saskars transporta sektors eh, šodien. Tas ir jāpatur prātā, jo dažkārt arī jūsu komentāri bija visai pretrunīgi, bet mums ir jānonāk pie risinājuma, kas uh, eh, dara visai Eiropas Savienībai. Mēs darām, uh, ko varam. Un mans pirmais vēstījums ir tāds, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Vai mēs visu tagad pārvaldam un viss notiek efektīvi? Nē. Mēs turpinām uh, attīstīt jaunos rīkus, identificējam jaunas lietas. Un tas, ka sistēmiskā skatījuma trūkums transporta nozarē ir tik tiešām o, milzīga problēma. Un tas, ko es daru, es vēlos strādāt šī sistemātiskā redzējuma virzienā, lai mēs redzam, uh, katru daļu, katru ķēdes posmu, kas mums ir jāsaliek, lai tik tiešām izveidotu efektīvu un uh, arī labi savienotu transporta jomu, kas uh, kalpotu gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Ļoti uzmanīgas jūs uzklausīju, jo mēs, protams, ņemsim vērā jūsu komentārus. Mēs raudzēsim, kā mēs varam šos komentārus. Um, arī jo, uh, iekļaut, lai izveidotu sistemātiskus risinājumus. Un jā, skaidrs arī tas, ka nu, ir daudz maldinošas informācijas. Es arī gribētu dzirdēt no jums to, kā mēs varētu tam pielikt punktu. Jo šodien populāri ir teikt, nevienam nepatīk Eiropas risinājumi, Eiropas Savienība nekam nedara. Taču, ja es runāju ar pilsoņiem viens pret vienu, kā es to darīju nesen arī vizītē Polijā, tad pilsoņi atzīst, ka Polija veic milzīgu progresu tieši pateicoties Eiropas Savienības naudai, un ka šāda veida attīstības līmeni viņi nebūtu panākuši tik īsā laikā, ja nebūtu Eiropas Savienības. Un es uh, saku, ka tas tā tas ir katrā dalību valstī. Mēs visi milzīgi esam guvuši lielu labumu no vienotā tirgus, esam uh, izmantojuši dažādos finanšu mehānismus, uh, kas bija mūsu rīcībā. Bet, protams, ka viss jau nav uh, izdarīts perfekti, ir vēl milzīgs potenciāls nākotnē, taču ir jāsaprot, ka tikai un vienīgi kopā mēs varam globāli gūt panākumus. 508 miljoni uh, pilsoņi ir 508 miljoni pilsoņi. Nevienai dalībvalstī atsevišķi nav tik milzīgs spēks. 13 uh, triljoni e, IKP Tas ir mūsu spēks. Tieši tas slēpjas Eiropas Savienības apmērā, kad tā rīkojas uh, kopā. Uh, Un tas arī stimulē mani radīt nepieciešamos apstākļus, lai transporta nozare arī būtu šīs izaugsmas augstumos, lai mēs varētu kalpot uzņēmējiem globāli un lai Eiropā būtu arī tā labākā vieta, kur dzīvot. Un tā tas šodien arī ir, guļētie kolēģi. Eiropa, Eiropas Savienība ir labākā vieta, kur dzīvot šajā planētā. Nu, varbūt ir vēl kāda cita planēta, kur ir labāk, bet to mēs vēl neesam atklājuši. Taču paturēsim to prātā, un tas mani ļoti stimulē un mudina cīnīties par, par inovācijām, nāk lajā ar jauniem mehānismiem, kas uh, to visu vēl padarīs. Uh, spēcīgāk. Protams, katram no nu, mums ir piemēri, kas šai schēmā nedara, eh, problēmas, ar ko neesam apmierināti. Mm, tad arī strādājam kopā, lai mazinātu negodīgās prakses. Uh, lai uh, nonāktu pie labākām investīcijām. Tādēļ, runājot par CEF mehānismu, mums ir labākais pārādības modelis, kāds vispār ir komisijā. Ir ļoti profesionālā projektu atlase, ir ļoti profesionāla projektu pārvaldība. Jā, un mēs varam darīt un uzlabot lietas. Un uh, ticiet man un dienestiem, jā, protams, esiet kritiski, mēs negribam gulēt uz lauriem, taču būsim kritiski no pozitīva, konstruktīva viedokļa, jo tagad ir tik daudz anti-eiropeiskas enerģijas sabiedriskajā telpā, tas mūs uh, vājina pasaules ekonomikas kontekstā, un man tas nepatīk. Vai jums tas patīk? Es ceru, ka nē. Es ceru, ka mēs esam viensprāts par to, ka mums ir jābūt ļoti stingriem. Jā, es gribu uzklausīt kritiku, bet kritikai jābūt konstruktīvai. Mums ir nepieciešami risinājumi. Lai, mums, lai tie mūs padarītu stiprākus, nevis vājākus. Tagad atbildēšu jūs jautājumiem, atvainojiet, jā. Bet tiešām tas mani uzrunāja, jo bieži vien tas ir frustrējoši. Mēs meklējam labākos risinājumus, bet konstanti ir jācīnās ar šo milzu skepsi Eiropas Savienības līmenī, un es nevaru paskaidrot to citādāk, kā nu, no ļoti tāda egoistiska pieeja, egoistisks pieejas, lai ko cilvēki izmanto, lai vienkārši paši sevi reklamētu. Par darba programmu Atbildot uz darba programmas jautājumiem, atbildēšu arī vēl uz citiem. Vispirms, mēs to arī darām ar lielu spēku, arī pateicoties jūsu atbalstam. Mēs tiešām atlasām vēl nerisinātos jautājumus tas ir ļoti svarīgi, jā, atl... tad, tad ceturtā dzelzceļa pakotne esam tur milzīgi darbi ieguldījuši, arī bija milzīga kritika, bet tagad pirmo reizi tik tiešām mums ir ļoti liberāls regulējums, kas ļauj vienkāršot standartus, 11 tūkstoši vietējie standarti tika aizstāti ar 300 Eiropas saimnības standartiem, iedomājieties, cik daudz tas palīdzēs, lai jo, um, atvieglotu dzelzceļa darbu, arī tirgus pīlārs. Uh, iekļauts arī konkurēts, konkurence un tam līdzīgi. Tas ir ļoti labi. Otra lieta par EMSA. Izveidojam arī Eiropas Savienības pierobežu um, mehānismu. Ceru, ka nākamo nedēļu laikā tas tiks izveidots ostu pakalpojumu, arī jūnijā noslēgsim ostu pakalpojumu failu un tad arī pieņemsim Nīderlandes prezidentūras laikā. Uh, Tālāk Gibraltārs jautājums, tas arī man tiešām frustrē, tas viss bremzē arī visu aviāciju failus. Es nezinu, cik daudz reizes atkārtoju šo atkal un atkal. Esam investējuši Cēzara programmā, lai būtu konkurētspējīgi. Tagad ir jāizmanto šie arī, tagad pasaules konkurenti izmantos ātrāk šos rīks nekā mēs. Es ceru, ka visi iesaistītās puses radīs risinājumu un ļaus mūsu aviācijas nozarei uh, attīstīties un būt konkrēti spējīgiem. Tātad tas, eh, diemžēl, ir iestrēdzis, tur labu ziņu nav. Tālāk eh, par 2016. gadu dzelzceļa pakotnē ir daudz minēta un dažādi. Dzelzceļa pakotne, eh, jā, tur bija šķēršļi arī komisijas administratīvās kapacitātes līmenī. Uh, Taču vēlos pateikt skaidri, ka šī ceļa pakotnes ir nepieciešama, jo Eiropas Savienība arī grib būt līderis automatizēto transporta līdzekļu jomā. Arī šajā Connective Driving mums ir nepieciešama šī regulējuma pakotne, lai izveidotu Eiropas risinājumus, kas tad arī atbalsta šādus risinājumus. Taču man ir jāatzīst, jā, ka Pat, ja es daudz vēl arī runāju komisijā par šo, es saprotu, saprotu ka par vienu, diviem mēnešiem tas varētu tik novēlots. Apstiprinājums par 8 plus 2 iniciatīvu varbūt būs martā vai mart, eh, februārī, februārī, martā, bet nu palīdziet man izrīt spiedienu uz komisiju, jo esam visu darbu paveikuši no mūsu puses, viss ir gatavs. Nu, mēs gribam visu noslēgt šogad. Atgādinu arī, ka digitalizācija un uh, elektroniskie rīki, tas arī tiks viss ieviests uh, uh, sauszemes ceļu jomā, strādājam pie tirgus atvērtības. All the challenges that uh, we there. So Un tālāk eh, par eh, pasažieriem un arī par ostu, arī par dekarbonizāciju. Tad arī pēc vasaras arī cietī masterplāns un arī pēc tam likumdošanas eh, arī priekšlikums par ceļ, drošības ceļiem, pasažieru vē, um, tiesībām. Un tas arī būs fitness check pārbaudījums. Tālāk iespējamās transporta iniciatīvas 17. gadam. Vispirms īpaši izceļam jūras sektoru 2017. gadā. Tātad no sistemātiskā uh, viedokļa raugāmies, vai, vai kas vēl trūkst, vai arī jāsniedz vienkārši labāks skaidrojums uh, jāveicina labāk īstenošana. Noteikti jūra būs prioritāte 17. gadā, jāsagatavojas 18. un 19. gadam. Mēs koncentrēsimies pēc tam uz šo multimodalitāti. Lūk, tagad mēs veidojam arhitektūru multimodalitātei, datu līmenī, lai saprastu, kas tad tiešām trūkst ķēdē, lai varētu visi transporta veidi, lai visi transporta veidi varētu tikt integrēti attiecībā uz arī biļešu sistēmu tam līdzīgi par jūras nozari. Mēs potenciāli nākamgad varētu eh, to risināt, bet nu, to mēs zināsim pēc vairākām nedēļām, varbūt pēc mēnešiem. Pašlaik eh, nu, īstenojam piecus fitness check atbilstīgi 16. gada darba programmai, kas varētu novest arī pie papildus likumdošanas priekšlikumiem, varbūt arī nē. Tad drošība, drošums, digitalizācija. Uh, ziņošanas formātāšu vienkāršošana, izveidosim vienoto Eiropas logu. Tas ir svarīgākais uh, aspekts, ir jāizveido viena jūras telpa Eiropas Savienībā sociālajai jautājumi un, protams, arī infrastruktūra, lai risinātu visus megašips jautājumu. Nu, tas attiecas tātad uz jūras nozari tālāk. Vēlos minēt vēl divus, uh, divus likumdošanas iniciatīvas, kas varētu izrietēt no dekarbonizācijas stratēģijas, kombinētais transports un dzelzceļa um, krāvas koridori. Tad arī jāmin tas, ka mēs tagad izvērtējam, un tā ir daļa no šīs kolaboratīvās ekonomikas. Uh, paziņojums uh, nāks klajā jūnijā. Komisijas paziņojums par uh, regulatīvo iniciatīvu par piekļuvi uh, taksametra tirgumu. Tas, protams, būs arī nu, atkarīgs vēl no pētījuma rezultātiem. Pētījums noslēgsies vasarā. Tad raudzīsim, vai nepieciešams nākt klajā ar tiesību aktu, lai atvērtu arī šos taksametra tirgus, vai nepieciešama vispār kāda intervence. Tā mm, labāk mm, to noformulēt. Uh, Tad arī vēlos eh, minēt nelikumdošanas aktivitātes, kas ir tikpat svarīgas 17. gadam esošo noteikumu īstenošana, budžeto instrumenti, citas aktivitātes, kas arī būs ļoti svarīgas, lai atbalstītu to, ko mēs gribam sasniegt. Nu, lūk, tas ir mūsu darba programmā. Es ceru, ka tas vismaz sniedz tādu priekšstatu, bet nu, varam iesniegt to visu arī rakstiski, lai tad informācija jums būtu pieejama. Nākamie jautājumi. Te es ātri izskriešu caur šiem jautājumiem, papildus jautājumiem. EPSI. Es zinu, ka bija ļoti daudz komentāru par šo, un jāteic, ka es arī piekrītu jūsu bažām. Protams, ka jā. Uh, Taču es zinu, ka nav veids, kā mēs varam finansēt transporta vajadzības tikai un vienīgi ar grantu palīdzību. Un punkts. Tas nav iespējams. Tagad mēs meklējam citus risinājumus. Junkera fonds ir pirmais mēģinājums iesaistīt institucionālos finansējumus. Protams, ka mēs visu nedarām perfekti. Protams, ka mēs spēram soļus sāņus uz priekšu atpakaļ, bet mēs strādājam un mēs kļūstam labāki. Uh, Transporta jomā ir vairāk nekā simts projektu. Uzskatām, ka TNT tīklā mēs varēsim sagatavot un uh, uz Rotterdamu vest apmēram 50 projekts, un tas ir milzīgs solis uz priekšu. Un jā, jums ir taisnība, daži projekti ir veci projekti, bet tie bija vislabāk sagatavotie. EFSI Mums nav uh, tādi paši noteikumi, kā ir CEF. Pat, ja daži saka, ja CEF tiek izmantots arī blending investīcijai, arī FC, tam tas ir jāparedz, bet ir nepieciešami šie mudinošie projekti, lai parādētu vispār, ka tas darbojas. Un, nu, piedodiet, ka man tas jāsaka, bet, uh, uh, nu, jā. Ja, šī, šie projekti bija gatavi, varbūt arī tāpēc, ka viņiem nebija iespēja saņemt finansējumu no CEF. CEF tagad galvenokārt strādā ar dzelzceļu. Un mēs atkal atgriežamies pie šiem pārobežu projektiem. EFSI ir trūkums, jā. Mēs nezinām, kā um, pārobežu projekts finansē. Tagad mēs strādājam pie tāda modeļa, kas var palīdzēt mums risināt pārobežu priekšlikums. Tas ir absolūts jaunums. Tas nekas tāds nepastāv. Jūs zināt, ir daudz dažādu diskusiju, taču labā lieta ir tāda, ka visi pozitīvi to raugās, un mēs tiešām mēģinām rast risinājumu. Es redzu, piemēram, eh, milzīgas iespējas koridoros, lai finansētu visu koridoru, piemēram, ir TMS lai izveidotu platformu un tad aicinātu investorus piedalīties platformā. Tas būtu perfekts risinājums. Taču pašlaik mēs to nevaram darīt, jo mums nav šāda regulējuma, kas mums to ļautu darīt. Varbūt Rotterdamā es ceru, ka būs arī pozitīvas ziņas šajā frontē. Tad tik tiešām mēs varētu iesaistīt arī kohēzijas valstis, ļaut šīm valstīm ātrāk mācīties, jā, kā jau es teicu. Šajās valstīs nav kapacitātes, varbūt pat nav šīs kultūras, lai saņemtu finansējumu no EFSI. Tas nenozīmē, ka mums tas ir jāpieņem kā fakts, kā, ilg, kā tāds uh, fakts, kas ierakstīts akmenī. Ne mums tas ir jārisina. Es runāju par to ar ministriem, arī runājam ar kohēzijas valstīm, visām iesaistītajām pusēm. Mani dienesti arī ir. Uh, uh, apbraukājuši šīs valstis, pievēršam uzmanību, tādēļ piedāvājam arī varbūt organizēt šos konsultējošos pakalpojumus, lai tie būtu mērķorientētāki, lai arī attīstītu kompetences brīnišķīgi piemēri, ko arī var tad izmantot arī citi. Tas ir kaut kas, kas tiek celts galdā, tiek piedāvāts. Cerams, ka mēs varēsim iet uz priekšu ātrāk nekā parasti to darām, risinot šos jautājumus, jo šis ir tiešām milzīgs izaicinājums. Kā EPSI izskatīsies rītdien. Nu, tas ir pirmais mēģinājums. Man interesē jaunie finanšu mehānismi, kas tiks veidoti balstoties uz FC piemēru. Un te mēs tagad debatējam, vai labāk ir uh, izveidot ģenērisku finanšu mehānismu vai arī tādu centrētu, um, orientētāku finanšu mehānismu. RNI uh, pētniecības inovācijas jomā arī tiek invest, arī testēts jaunas uh, Uh, finanšu opcijas komisiju un EIB tur tikai iesaistīt. Iespējams, ka tā var būs arī, tā tas būs arī transportā. Te, Dominika, es daudz rēķinos ar tevi. Un kā tu uh, arī izstrādās šo modeli un es jācīnīšos par uh, transportu. Bet um, man nepieciešams jūs atbalsts, lai izvietot labus modeļus. Jūs gribat, lai strādāju ātri, tad mums ir ātri uh, jāsadarbojas kopā. Uh, I fully agree also. Labi, jā, pilnībā varu piekrist arī uh, šai vilšanās sajūtai par šo multiplikātoru elementu projektos. Uh, Jā, mēs runājam, cerējām par 10, 15, bet kā kolēģis minēja, tagad ir divas, trīs reizes multiplikators. Iespējams, ka nesam piesaistījuši pareizos projektus. Galvenokārt strādājam ar projektiem, kas varbūt varētu tikt, tikt finansēt arī no grantiem. Tas, ko mēs tagad izmantojam, nu, mēs to izmantojam to kā motivātoru. Uh, lai informētu pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu. Tādēļ mums ir nepieciešami labi piemēri, lai motivētu cilvēkus, iesaistīt cilvēkus, kas nekad nav piedalījušies, piemēram, tādu projektu izstrādātājs, kas vispār nekad nav iedomājušies sadarboties ar, ar um, Eiropas Savienību. Līdz ar to es tiešām ceru, ļoti lieku liels cerības uz Rotterdams konferenci, kur varēsim tieši runāt ar projektu attīstītājiem, privātiem investoriem, lai tad arī mēs varētu saprast labāk, kas pietrūkst. Un mēs zinām, ka ir vairāki elementi, kas ir saistīti ar šo um, solvency, par uh, šo maksātspēju, par privāto valsts partnerību, bet, nu, izmaiņas nenotiek vienas dienas laikā, un, un tas ir sāpīgi kādam, eh, kuram ir uzņēmēja pieredze gaidīt tik ilgi, bet es saprotu, tāds ir procedūras, procedūras, kas ir jāievēro, un es ceru, ka mēs varēsim pātrināt šo procesu, nu vismaz nedaudz, jo jautājums tik tiešām jārisina steidzami. Man ir vēl viena minūte. Nelegālā kabotāža tas arī no eh, ceļu pakotnes eh, sastāvdaļa. Sniegsim vispārīgu paskaidrojumu par kabotāžas noteikumiem. Mūs aicināja daudz dalību valsts to darīt. Tagad eh, mēs nedomājam, ka ir nepieciešams izrādāt jaunu regulējumu un rauciesim, cik tālu tas mūs novedīs. Gribu arī teikt, ka mūsu iecer ir uh, saīsināt ciklu. Um, ļaut uh, lielāku, tad, šo ciklu ir ļoti grūti monitorēt. Kabatāža tiešām ir jautājums, kas paliek mūsu darba kārtībā, turpināsim par to runāt. Bet pirmā motivācija man ir tāda, lai mums būtu noteikumu mm, kopīgs skaidrojums, jo dalība valsts šos noteikumus skaidro un interpretē ļoti dažādi. Un, protams, ka tas arī nogalina um, kopējā tirgus pieeju kā tādu. Tālāk par ceļu maksām uz jaunajiem ceļiem. Eiropas komisija iestājas par to, ka jāmaksā ir patērētājiem, lietotājiem ceļa pakotnē Jūs prasījāt šo jautājumu. Jā, mēs uh, attīstīsim rīkus un uh, regulējumu, lai iekļautu uh, šo ceļu maksājumu, ja valsts to vēlas, tas nav obligāti, bet tas ir aicinājums dalību valstīm to darīt, lai lietotājs mm, tad, tad maksā par ceļa lietošanu atbilstīgi Eiropas Savienības līguma noteikumiem. Esmu gatava atbildēt jūsu specifiskiem jautājumiem, komentāriem. Ar ēpastarniecību tad, tad uh, lūdzu sūtiet savus jautājumus un par. Un joprojām daudz arī koncentrējamies uz ūdensceļiem, dzelzceļu. Paldies! Liels paldies par atbildēm. Tātad, protams, ir arī šis piedāvājums par rakstisku jautājumu iesniegšanu. Mēs e, noteikti vēl to darīsim attiecībā uz šiem dzelzceļa koridoriem. Mēs gribam zināt, vai komisija to atbalstīs. Protams, arī citi jautājumi uh, var tikt uzdoti. Uh, Vims uh, Vanderkamps arī teica, ka mums ir vajadzīgs labāks pārskats par darba programmu. Jā, jūs nolasījāt un teicāt, ka varēsiet nosūtīt mums šo lapu, tad uh, tas būtu ļoti labi, tad mums eh, nebūs viss te jāpieraksta. Pirms jūs dosieties prom, es gribētu jums vēl pastāstīt par uh, kādu jaunumu. Austrijā beidzot rezultāti ir zināmi. Uh, Aleksandrs Vanderbelns ir dabījis 52%, un tas nozīmē, ka 30 tūkstošu balsu pārākums ir uh, konstatēts, tāpēc mēs varam apsveikt šeit uh, uzvarētāji, mēs varam priecāties par to, ka Eiropā ir uz uh, pozitīvu ceļa. Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir izskatīts, vēlreiz liels paldies komisārai, un tad tūlīt mēs varam ķerties klāt piektiem darba kārtības punktam. Thank <laughs> you.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 Please take a seat. We will con Lūdzu, ieņemiet vietas, turpināsim darbu. Geht jetzt über die Verordnung zur Errichtung einer europäischen Tātad te ir runa par um, eh, Eiropas jūras drošības aģentūras izveidi, un uh, mūsu referente ir Marija Kristīna Arnotu, un došu viņai vārdu. Lūdzu, Arnotu kundze. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji. Es mēģināšu izteikties īsi, ja es vēlējos vienkārši norādīt, ka man ir patiešām žēl uh, par to, uh, kā mēs uh, nobalsojām par atzinumu 12. maijā. Uzskatu, ka uh, šī izrāde, kas notika šajā zālē, bija patiešām biedējoša. Varbūt daudz no jums pat neieklausījās, daži varbūt nebija pat izlasījuši ziņojumu, vai nu mēs vienkārši nesniedzam savu viedokli vai arī mani eh, šeit apvaino, man sauc par rasisti, bet man radās iespējas, ka mēs esam pilnīgi atrauti no ikdienas realitātes. Tātad te ir runa par uh, problēmām, ar kurām cilvēks saskaras ikdienā. Tātad te ir runa par masīvu imigrāciju, te ir runa arī par kultūras, identitātes, reliģijas, drošības problēmām un, protams, arī ekonomiskām problēmām. Mēģināšu izteikties īsi, jo uh, Mm, pašlaik, mm, kad mēs runājam, tad mēs bieži vien mēģinam atbalstīt vienu ideoloģiju, un mm, tieši tas arī notika 12. maijā. Es eh, domāju, ka mums pat nevajag brīnīties par to, kas notiek mūsu valstīs. Nu, mēs Francijā vienmēr sakam, ka pirmā partija ir atturēšanās. Tā ir patiešām liela problēma. Tieši tāpēc arī nevajag brīnīties par to, ka uh, politiķi vispār vairs netiek, uh, nav iecienīti. Uzskatu, ka mēs šeit dzīvojam kaut kādā uh, stikla bumbām vispār nesaprotam, kas notiek ārpus tās. Es domāju, ka katram vajadzētu pārskatīt savus grozījumus, vajadzētu tos ņemt vērā. Te ir runa par mūsu kopējo atbildību pret eh, mūsu līdzpilsoņiem. Uzskatu, ka patiešām ir pienācis brīdis nosūtīt spēcīgu signālu Eiropas institūcijām. Un eh, gribētu arī norādīt, ka ir runa par institūcijām, tad uh, Protams, mēs aizstāvām Eiropas eh, Savienību kā tādu, bet, eh, ja runa par šīm aģentūrām, tad eh, nevar teikt, ka mēs atbalstām pilnīgi visu šo institucionālo kopumu. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgi pasākumi, kas ļautu mums vērsties pret šīm problēmām, ar ko saskaras Eiropa imigrācijas dēļ. Es gribētu arī norādīt, ka Mums eh, Eiropas nācijām vajadzētu atcerēties par savu vēsturi un arī turpināt savu sadarbību. Uzskatu, ka mūsu visu kopējais mērķis ir nodrošināt Eiropiešiem uh, spēcīgu un uh, uz labklājību vērstu ietveru nākotnē. Paldies! Paldies! Šķiet, ka tagad būs vārds vienam Vanderkampam. Jā, ja, voorzitter, ik, ik Ik heb even een vraag. <clears throat> Ik dacht dat de rapporteur. Man ir er tikai jautājums. Man likās, ka vajadzētu būt klāt eh, Lībe komitejas referentam. Es eh, sapratu, ko teica Arnoto kundze, bet eh, uzskatu, ka mums ir bijusi ļoti laba viedokļu apmaiņa. Protams, es varu vēlreiz reaģēt uz to, ko viņa teica, bet uh, Vispirms gribētu noskaidrot, vai Lībe komitejas referents būs klāt. Der Berichterstatter von Liebe ist in einem anderen Meeting. Liebe referents ir citā sanāksmē, un pašlaik nevar piedalīties mūsu sanāksmē. Tiklīdz viņš atbrīvosies, tā viņš būs klāt. Mēs nevaram, protams, to nodrošināt, bet rīt ir paredzēts balsojums, un, protams, tas ir atkarīgs arī no tā, ko rīt nolems Lība komiteja. Tieši tāpēc mūsu balsojums ir paredzēts rīta pēcpusdienā. Ja Lība referents pagūs ierasties, viņš varēs vēlreiz izteikties. Tātad šeit mēs runājam par Lība regulu, mēs nerunājam par atzinumu vairāk, tad šķiet, ka runa ir tikai par regulu. Mēs runājam par EMSA ziņojumu. Par to tiek runāts gan Lībija komitejā, gan arī pie mums. Labi, Tad tagad man viss ir skaidrs. Priekšādātāji. Es aizstāvu komisijas priekšlikumu. Es ļoti atbalstu šo komisijas priekšlikumu. Tas ir vismaz viens eh, punkts, kurā es piekrītu ar Notu kundzei. Mūsu priekšā ir ļoti liels izaicinājums. Mums ir jāmēģina tikt galā ar patvērumu, ar imigrācijas krīzi. Taču šis dokuments, ko ir sagatavojis Arnotu kundze, nav tautas partijas grupas uh, viedoklis. Viņa šeit sajauc kopā visādus nacionālus un reliģiskus elementus, kas mums eh, tautas partijas grupai nav pieņemi. Mēs gribam no tiem attālināties. Tad, tad eh, Es uzskatu, ka komisijai vajadzētu ieņemt pozīciju attiecībā uz EMS aģentūru. Vēl ar vienu vidusjūrā slīkst daudz cilvēku. Tas nozīmē, ka komisijai vajadzētu pie tā ķerties klāt pēc iespējas ātrāk. Jo ātrāk mēs tiksim galā ar darbu mūsu komitejā un Lībe komitejā, jo ātrāk arī robežu uzraucība varēs tikt nodrošināta. Tas būtu pirmais, ko vēlējos teikt. Tad mums jārīkos pēc iespējas ātrāk. Paldies, tagad Ismēls Ertuks. Lielas paldies. Eh, sociāldemokrātu grupa uzskata, ka mums ir visnotaļ skaidra stratēģija attiecībā uz eh, Ungāriem šajā politiskajā grupā. Mēs noraidīsim visus grozījumus, un mēs beigās balsosim par komisijas priekšlikumu. Un es neuzskatu, ka mums vajadzētu tagad izteikties par kaut ko tādu, kas vispār ir absolūti neakceptējams. Džekija Fosteri. Thank you very much, Chairman. Uh... Paldies, priekšādātāji. Es gribētu tikai paskaidrot, ka šis pirmais ziņojums, tad ar notu kundzes informācijai, es uh, komentēju tagad uh, šo robežsārdzes dokumentu, un es gribētu arī izskaidrot Lielbritānijas pozīciju. Valstis, kas nav Schengen zonas valstis, atturētos, tāpēc, ka šīs valstis nemaz te nav iekļaujamas. Bet jebkurā gadījumā Lielbritānija cieši sadarbosies ar Frontex, un mūsu robežu sargu pilnvaras arī bija mazliet atšķirīgas. Attiecībā uz šo ziņojumu Jā, šeit atkal mēs mēģinām paplašināt uh, aģentūras pilnvaras. Protams, šeit ir daudz sarežģījumu. Es varētu piekrist Arnotu kundzei tajā, ka tātad es nevaru piekrist daudzu viedokļiem šajā komitejā, un iespējams, ka viņi arī nepiekritīs maniem a, viedokļiem, bet mums ir jābūt pieklājīgiem pret mūsu kolēģiem. Mēs darbojamies parlamentārā demokrātijā, un mūsu pienākums ir uzklausīt citus, kad viņi izsakās. Ja runa par EMS aģentūras eh, pilnvaru paplašināšanu, tad šeit eh, ir vairākas komplikācijas. Dalību valstīm ir atšķirīgas pozīcijas attiecībā uz to, ko dara viņu robežu sargi, un attiecībā uz to, kas ir iekļāms EMS pilnvarās. Es eh, negribētu teikt, ka Eh, šeit ir runa par pārtīju politiku, bet attiecībā uz 13. Eh, grozījumu, tad es gribētu runāt, ka, teikt, ka te ir runa par mandātu. Iespējams, ka mums vajadzētu rīkoties atšķirīgi, un varbūt es arī varētu pārskatīt savu 15. grozījumu. Tātad te ir runa par vienošanos ar attiecīgajām dalībvalstīm. Uzskatu, ka liela daļa no komisijas priekšlikuma ir kārtībā, bet, nu, komisija noteikti nav naiva. Uh, Komisija saprot, ka ir vairākas jomas, kur radīsies sarežģījumi attiecībā uz dalību valstīm. Lielbritānijas robežsarga, piemēram, nenodarbojas ar imigrāciju, kamēr citās valstīs iespējams, ka robežsargs to dara. Tātad mums ir jāņem vērā tas, ka dalību valstīm ir jāpieņem lēmums, kā viņas tieši rīkosies. Un tas ir arī pirmais, ko es varētu teikt. Nu, es vēlreiz arī uh, gribētu norādīt, ka es pilnībā saprotu, ka kolēģiem varētu būt cits viedoklis. Jā, protams, ka demokrātijā visi nebūs viens prātis. Tagad izteiksies Barandīkas kungs, kundze. Miembros, si reiteramos, eh... Es nemēģināšu šeit apvainot referenti vai kādu citu deputātu, bet es gribētu atkārtot pozīciju, uh, kuru mēs aizstāvējām iepriekšējās sanāksmēs. Mēs neiesniedzām grozījumu. Mēs runājam par grozījumu izskatīšanu, un tāpēc es gribētu norādīt, ka mēs balsosim pret visiem iesniegtajiem grozījumiem. Uzskatu, ka šeit mums ir jāatbalsta komisijas priekšlikums tā sākotnējā redakcijā. Mēs runājam par Eiropas vērtībām, par to, ka mums ir jāstiprina un jākonsolidē Eiropas aģentūra. Pašlaik tai nav vajadzīgo rīku, struktūru un sistēmu, kas um, tai būs eh, vajadzīgi nākotnē, lai tā varētu paveikt savu darbu. Lūk, tāda ir manas grupas nostāja. Paldies! Ēnu referente no GOE nav klāt. Labi. Kīts Teilors. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlētos norādīt, ka izlasīju ar Noto kundzes ziņojumu un arī komisijas priekšlikumu. Man ir jāsaka, ka ar Noto kundzes ziņojums neatspoguļo nedz parlamenta grību, nedz nolūku. Jo īpaši es gribētu norādīt, ka šeit nav runāts par meklēšanas, glābšanas operācijām un par cilvēktiesībām. Uh, uzskatu, ka vairākums parlamentā noteikti domās savādāk. Tātad te ir runa par Eiropas jūras drošības aģentūru, nevis par kaut kādu papildu policijas vienību Eiropai. Ar notu kundzi mūs aicina iedomāties, kā dzīvo citi cilvēki, un Viņa atsaucas, piemēram, uz uh, iedzīvotājiem, kas uh, uh, izjūt šos migrācijas jautājumus pavisam tieši, bet vajadzētu varbūt padomāt par pašiem migrantiem, par šo žulti, kas pret viņiem tiek izgāsta. Uzskatu, ka šie cilvēki patiešām dzīvo bailēs. Viņi ir nobežījušies gan par savu ģimenes locekļu dzīvībām, gan par pašu savu dzīvību. Mēs esam apkopojuši spēkus ar citām politiskajām grupām un iesnieguši grozījumus eh, par juridisko tekstu. Esmu eh, kopā ar pārējiem tātad eh, atbalstīju šādus grozījumus. Uzskatu, ka Arnoto kundze ziņojums ir absolūti neakceptējams. Esmu pārliecināts, ka komiteja pieņems pareizo lēmumu, balsojot rīt. Paldies! Danke sehr. Un jetzt ist... Liels paldies, un tagad uh, vārds uh, Libe referentei. Uh, eh, Libe referentam Artim Paprikam, lūdzu. Dankeschön. Uh, thank you, Chair. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Es nu pat ierados no ēnu referents sanāksmes, un šodien uh, pārstāvu Liba komiteju. Mums ir izaicinājums um, nodrošināt vienotu formulēm triju komiteju priekšlikumos. Vispirms uh, Zivsaimniecības kontrolas aģentūra, Eiropas jūras drošības aģentūra un Eiropas robežu un krastapsārdze. Mēs um, Lība komitejā ņēmām vērā zivsaimniecības komitejas atzinumu, bet nav atzinumu no transporta komitejas, tāpēc priekšlikuma teksts ir drīzāk vispārējais dabas, un tādējā tas ir kompromiss. Es vēlējos norādīt arī šeit, ka daži uh, kolēģi ir lūguši transporta komitejā vai varbūt izteikuši savas bažas par to, kāpēc ir svītrots viens punkts, punktā 1b par um, tātad tālvadības uh, lidaparātiem. Es vēlētos darīt zinām, ka tas nekādā veidā neietekmēs līdzinējo uh, praksi, jo uh, Daudzos eh, gadījumos mēs minējām dažādus piemērus eh, droniem vai lidaparātiem vai transporta līdzekļiem un kuģiem, un mēs gluži vienkārši pieņemām lēmumu svītrot to visu, lai ļautu izmantot visu. Mēs nevēlējāmies piekļau, iekļ, pieļaut kļūdu, ka mēs to pieminam. Uh, ziņojumā. Tātad vēlamies atstāt to atvērtu, lai pieļautu labāku tehniskā ekapējuma izmantošanu. Tātad eh, tas būtu šīs te piedāvātās aģentūras pārziņā. Tas būtu viss no manas puses, un es vēlētos pateikties eh, visiem par to, ka man bija iespēja šeit paust savu viedokli. Paldies, paldies, ka ieradāties, un tagad. Uh, MUF ģenerāla direktorāta pārstāve. Um, yes, well, I mean, um, I, I will not speak for long, maybe. Es neizteikšos uh, gari, es uh, varbūt atkārtošu uh, to, kas jau tika minēts, un atbildēšu Vosters kundzei sakot, ka patiesībā te nav runa par to, ka mēs mainītu triju aģentūru aptvērumu Nē, tas paliek līdzinējas. Runa ir par kapacitātes stiprināšanu, sadarbību, jo mēs e, zinām, ka robeža apsardzes funkcijas ir ļoti dažādas un administratīvā e, organizācija dalībvalstīs ir atšķirīga, tāpēc mēs piedāvājam šo sadarbību izlūkjumā. Nu, tas arī būtu viss no manas puses, jo pārējais jau izskanēja, ka tas ir steidzami nepieciešams, e, lai nodrošinātu aģentūru kapacitāti. Paldies, un tagad vēlreiz vārds referentei Marija Kristīnai Arnotu. Nu, eh, es domāju, ka viss jau eh, tika pateikts. Mani jo vairāk satrauc tas, ka es dzirdēju divu politisko grupu pārstāvis, kas teica tīri principiāli, ka viņi nebalsos par šo ziņojumu. Mēs te daudz runājam par demokrātiju šeit eh, un arī plenārsēdē. Ar bet atteikties balsot vai arī iesniegt grozījums tikai principa dēļ, jo tieši šis termins tika izmantots principiāli, es domāju, ka tas nav pareizi no demokrātijas viedokļa. Nu, rīts gudrāks par vakaru, un es ceru, ka rīt mēs atgriezīsimies šeit ar labākām domām. Mums ir jādomā par uh, savu līdzpilsoņu interesēm. Tas ir vienīgais, kas man šķiet svarīgi. Paldies! Paldies! Es domāju, ka te nu mēs esam uh, viensprāts, mēs varam pārdomāt to līdz rītam, jo balsošana ir paredzēta rīt 16.30. Un līdz ar to noslēdzam um, mūsu komitejas sanāksmi un turpmākais slēgtām durvīm koordinātoru sanāksmi. Priecājos par eh, to, ka tiksimies rīt no rīta pulksten deviņos. Tieši pulksten deviņos, jā, Vanderkamp, kungs.